Oh, okay. It's uh, three o'clock and. Pūsens ir trīs. Un tā esam ieradušies tikai es un Lichtenbergers kundze. Tādā gadījumā mēs pieņemsim darba kārtības projektu. have to wait because we've got Mr. Mums acīm redzot būs jānogaida, jo mums ir jāsagaida Kanciena kungs un tad Ajās Senders kundze. Jā. Yeah. Okay, kolēģis, nāda. Tā, cienījamie kolēģi, šobrīd esam ieradušies vismaz četri. Sāksim sanāksmi. Jūs priekšā ir darba kārtības projekts. Vai visi piekrītam, ka mēs to pieņemam? Ja tā, tad varam pievērsties nākamajam punktam darba kārtā, kas ir autobusu pasažieru tiesības. Un mūsu referents ir Kansienkungs. Lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Grazie, prezidente. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs pēdējās dienās un nedēļās mēģinājām kopā ar padomi panākt vienošanos. Diezgan sarežģīts tas ir. Padome ir um, ieņēmusi pozīciju, kas uh, nav pietiekam tālajoša. Uh, Mēs rēķinamies, ka būs iespējams uh, panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Lietotājiem mēs paredzējām tekstu, kas tos aizsargā, kas ir pietiekami strikts. Un uh, ko es šeit mēģināju panākt, es mēģināju neapšaubīt to, ko mēs jau varējām panākt pirmajā lasīmā. Mums bija sarunas, mēs diskutējām un runājām par subsidiatātes principa aktualizāciju. Te ir runa par uh, pielāgošanos uh, regulē, kas ir pieņemta dzelzceļa satiksmes jomā. Un um, šī ir uh, pozīcija, tātad padomas pozīcija ir tāda, ka tā vispār negrib ne uz vienu pusi pavirzīties. Un tagad ņemot vērā ekonomisko situāciju, mums, eh, mēs redzam, ka ir problēmas investīciju pusē. Uh, un šeit ir runa arī par uh, operātoru atbildību, un mūsu pienākums ir uh, nodrošināt pasažieru tiesības šajā jomā. Problēma ir tieši pielietojuma jomā. Šeit uh, mēs diskutējām par iespēju, ka valstis var paredzēt izņēmumu gadījumus, sakot, ka reģionālā satiksme netiek ņemta vērā. Šeit no padomes uh, puses ir uh, tiešām vēlme, ka dalību valstīm būtu šāda iespēja, ko tās varētu izmantot. Mēs kopā ar uh, komisiju uzstājām uz to, ka aptvērumam, aptvērums nedrīkst būt tāds, ka 75% no autobusu satiksmes vikā, vien, vien, vispār šeit netiek ietvērta. Mēs uh, piedāvājam uh, neņemt vērā reģionālo satiksmi un uh, visos veidos autobusu satiksmē mēs veidot tādu pamatiesību kopumu, kuras tad uh, atbilstu, attiektos uz visām eh, satiksmes jomām autobusu satiksmē, gan uh, pilsētu, gan reģionālajā, gan starptautiskajā satiksmē. Par ko mēs šobrīd diskutējam? Mēs diskutējam par to, kā šis uh, kopums būtu veidojams, ja pakotne, un uh, tas tad būtu tāds uh, tiesību kopums, kas attiektos uz visu autobusu satiksmi. Es rēķinos ar to, ka uh, iespējams būs panākt kompromisu, jo tas, kas uh, šeit uh, piemērošanas jomā uh, ir, tas attiec uz 4. pānta otro punktu. ka tiesības pasažieriem ar, ar īpašām vajadzībām būtu jāņem vērā informācija, atbalsts un tā tālāk. Un ka tas nevar eh, tikt iekļauts izņēmuma noteikumos. Piemēram, ja runa par uh, bagāžas pazaudēšanu un tā tālāk. Tie ir pienākumi, kas ir jāparādz kam ir jābūt automātiski paredzētiem, lai pasažierim nav jāvēršas tiesā. Sarunas notiek, un es ceru, ka sestajā datumā nākamajā trialogā mēs eh, šo te pamatiesību kopumu varēsim um, nos, noslēgt un izskatīt. 6. mājas 12. pa dienu ir arī grozījuma iesniegšanas termiņš, 1. jūnijā būs balsojums komitejā, un tad jūlija plenārsesijā tas būs uh, plenārsēta darba kārtībā. Un es ceru, ka tad 6. maijā mēs uh, varēsim šādu kompromisu panākt. Mums droši vien nekas cits arī neatliek. Mums eh, šis uh, pamatu tiesību saraksts ir jāpanāk. Tas varbūt nav tas, ko mēs vēlējāmies, bet tas varētu būt kompromisa risinājums. Paldies! Paldies, Kančēn kungam! Grozījuma iesniegšanai termiņš ir, jo daži punkti vēlējās to uzzināt. Tātad šobrīd mēs piedāvājam, ja jūs piekrītat, tad grozījums varētu iesniegt līdz 7. maijam, tātad 2012. Ja jūs piekritīsiet, eh, referent kungs, tad šāds būs termiņš grozījuma iesniegšanai. Līdz ar to tiem, kas vēlētos vēl iesniegt grozījums, būs nedaudz vairāk laika. Un es tik tiešām saprotu, ka šī gadījumā mūsu termiņi ir ļoti īsmi, jo mums ir arī daudz svētku dienas pa vidu. Tātad, ja jūs piekritīsiet, tad 7. mājas 2012 būtu datums, kur mēs piedāvātu. Jā, turpina referents. Nekādu problēmu. No, dico che sette avrei un problema, non, non posso essere qui. Jā, es jau teicu, kas septītajā ir nedaudz sarežģīti, jo es pats nebūšu septītajā. Nē, tas būtu termiņš grozījuma iesniegšanai. Jā, labi. Mrs. Meisner, sorry, I forgot to put the mic on. Mrs. Meisners kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs referents, kas ir paveicis lielu darbu, to es zinu, un šeit vēlos viņam jau pateikties, jo tas nemaz nebija vienkārši, jo komisijas priekšlikums un tas, ko padome arī izteica, tas ir bijis ļoti atšķirīgs punktos. Tā tad ir jau paveik, paveikts liels solis, un Kačenkungs jau norādīja uz to, ka šeit mums būs trešais triloks, un mēs ceram, ka mēs varētu sasniegt vienošanos. Jā, nu patiesi ir sarežģīti, eh, it īpaši divos punktos strādāt. Eh, pirmais jautājums ir eh, iesaistīt vai neiesaistīt šajā risinājumā reģionālo autosatiksmi. Tas nav atrisināts jautājums. Padome grib, lai reģionāla autobusu satiksme netiktu iekļauta, un komisija grib, lai tiktu iekļauta. Un tagad ir kompromisa priekšlikums tur, kur saka, tur, kur ir tāds integrēts servis starp uh, pilsētas un reģionālo un piepilsētas satiksmi, tur vajadzētu to neiekļaut, un ja reģionālā satiksme nav tik ļoti cieši sasaistīta ar pilsētas satiksmi, tur tad tiktu iekļauts šajā, uh, šajos noteikumos. Uh, Dalība valstīs situācija ir sarežģīta, nu katreiz mēs runājam par mūsu pašu pārstāvētiem, piemēram, Vācijā reģionālā satiksme federālajās pavalstīs tiek regulēta un dažkārt nav nemaz tādas atšķirības starp reģionālo autobusu satiksmi, piepilsētas un pilsētas satiksmi. Mums jāraugās, kas attiecīgi atbildībā varētu tikt sasniegts kā tāda kopēja līmeņa. Vismaz es ceru, ka tas tā būtu. Un otrs - kompensācijas. Uh, un pirms vēršos uh, tām, es gribu runāt par uh, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, uh, invalīdiem. Un norādīt uz risinājumiem, kāda jau ir dzelzceļa satiksmē. Viņiem ir, ne, šiem cilvēkiem ir nepieciešama informācija, tā jāsniedz uh, pieņemamā veidā un jāpajautā, cik tā tas ir prakticējams, cik tā tas ir iespējams. No autobusos tas nav tā īpaši vienkārši. Piemēram, reģionālā satiksmē, mm, ja iepriekš, teiksim, mm, nezinu, kas ar šo autobusu ceļo, tad, nu, nevar iepriekš jau plānot, cik cilvēkiem, piemēram, ar ratiņkrāsniem būtu uh, vieta tur paredzēta šādā autobusā. Bet, nu, katrā gadījumā mēs. Uh, mm, arī varētu pievērsties šiem kompensācijas maksājumiem. Manuprāt, komisija ir pārāk tālu gājusi, mums ir jāatrod vēl tāds kompromiss, jo padome, manuprāt, pareizi teica, ka šeit jāpaskatās uz to, cik tālu tas ir izdarāms un vajag paraudzīties arī, cik pakalpojumu piedāvātājs vispār var veikt šādu piemērojumu autobusos. Un, pilsētas, un cilvēki, kas, piemēram, ir atkarīgi un uh, ja ir jārākās uz tādu kompleksu situāciju, tad mums jāstiprina pasažieru tiesības, bet no otras puses dažādas transporta iespējas jāsaglabā, nevis kaut kādā veidā jāapdraud viņu eksistence. Es to tā, tā, nu tā, plastiski uh, atspoguļoju, bet, nu, tas tikai tādēļ, lai ilustrētu, kādēļ padomu tā uh, rīkojas. Es ceru, ka ceturtdien tiks sasniegts kompromiss. Uh, Un es prasīju arī eh, grozījumu iesniegšanas termiņu pagarinājumu, jo teicu, ka ja ceturtdien priekšpusdienā būs trilogs, tad būtu labi, atkarībā no tā, kādi ir šī triloga rezultāti, tad vajadzētu reaģēt uz to. Nu, tad vajadzētu šim termiņam līdz septītajam būt. Paldies, priekšsētē, kungs, jūs atbildāt šim uh, lūgumam. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Paldies, Lichtenbergers kundze. Jā, paldies. Kančenkungs, kolēģi, es zinu, cik ļoti sarežģīti ir diskutēt ar padomi, it īpaši tad, ja nu, tiek aizsargātas tādas nacionālās, tādas tā kā svētās govis. Nu, bet vienu lietu nesaprotu. Rūpniecības prasība ir arī sekojoša. Ja uh, iepērkot autobusus, aizvien virzamies, piemēram, uz to, lai uh, invalīdi arī tiktu, teiksim, viņu kustību veicināt. Arī tas veicina rūpniecības attīstību, ne tikai privāta vieglo mašīnu iepirkšana un uh, vidas aspekti. Dažkārt mana izpratne, nu, pietuvojas uh, robežām, ja es dzirdu uh, padomas arguments, ka tas viss nav iespējams. Otrs punkts. Neiekļaujot reģionālo uh, paku, transportu un šajā pasažieru tiesību paketē jautājums ir, kas kontrolē, otrkārt, vai ir kāds termiņš, un treškārt, kam tad būs iespēja uh, aktīvi rīkoties, ja ieviešana nebūs veiksmīga. Vienkārši atgādinu uz to, ka uh, da, daudzās dalību valstīs ir noteikts, ka visādi šķēršļi ir jānovērš ka dalībvalsts ir pievēr, pievienojušās konvencijai par invalīdu tiesību pildīšanu arī Eiropas Savienība to ir izdarījusi. Un ja tas nav saistoši, bet tikai tādas deklarācijas par invalīdiem tiek izteikts, kas invalīdam nu, praktiski nenāk par labu, tad es domāju, ka to cilvēku tiesības, kas vēlas būt mobili un neskatoties uz to, ka viņi ir ratiņkrēslos, uh, un ka viņu mobilitāte ir ierobežota, tad šādā veidā mēs vienkārši izdarītu lāču pakalpojumu šiem cilvēkiem. Es domāju, ka mums visbeidzot jāpievēršas nopietni šim jautājumam. Ja Eiropas Savienība ir uzņēmusies pienākumu stiprināt šo cilvēku tiesības, tad šī pakete ir pilnīgi saistīta manā skatījumā ar to, cik saistoša tā ir. Uh, Un vai ir kāds, kas uh, dalībvalsts, kas to neīsteno, var uh, saukt pie kārtības un likt to īstenot, jeb arī tā ir vienkārši tāda deklarācija, kurā ir daudz teorijas un nulle prakses. Tās ir manas bažas. No nu, jau šākā tā daudzās jomās ir īstenošanas deficīts. Un tas arī būtu tas nākošais punkts. Es esmu nobežījusies, un tādēļ manā skatījumā vai nu padoms paziņojums varētu būt īstais veikts, kas apņēmtos ieviest kontrols mehānismus atsevišķajās dalību valstīs vai dalības valstīs vispār, vai, nu, jebkurā veidā, kā tas tiktu atrisināts, bet, nu, vienkārši tikai tāds paziņojums par pamattiesībām. Tāds jau mums ir. Mums ir konstitūcija, mums ir neskaitāms skaits konvencija, bet tas izšķirīgais jautājums ir tāds, ka cilvēkam ir ierobežota mobilitāte, nu, praktiski nekas nav noticis attiecībā uz autobusiem. Tagad runājot par kompensācijām. Nu, jāsaka, nu, ir jau jauki. Es sapratu, saprotu mazu uzņēmumu un cik tā tas ir īstenojams un tā tālāk, bet nu viena lieta ir jāsaka. Ja uh, šādas tiesības netiek īstenotas tikai tādēļ, ka struktūra ir maza, tad nu cilvēkiem arī kaut kad uh, nebūs vairs nekāda prieka izmantot nelielu struktūru pakalpojums, ja viņiem vispār nebūs nekāda tiesība. Pēdējais punkts, par ko gribu runāt. Protams, raugoties uz šo punktu īstenošanu, šeit komiteja vai par šo iestādi runājot, mēs neesam pieņēmuši lēmumu, ka tā ir neatkarīga. Bet es ceru, ka šī neatkarība būs garantēta, jo manā skatījumā tas ir, nu, no kas ļoti, ļoti skaidrs un noteikts. Ja šai iestādē nav nekādas neatkarības, un ja kāds, nu, nav gatavs kaut kādas lietas īstenot, un tad um, patērētājs tiek sūtīts no vienas vietas uz otru, tad, nu, tas drīzāk būtu negatīvs, uh, un tas uh, pasažieru tiesības mazināt arī nākotnē. Tie manā skatījumā ir tādi punkti, no kuriem neesmu gatava atkāpties, un no tā ir atkarīga arī šī vienošanās. Un es domāju, ka ja dalība valsts autobusu satiksmē šīs tiesības nemaz negrib ieviest vai visu tikai atliek vienā laidā, Un ja tikai dažiem tālsatiksmes autobusiem tas būs spēkā un pavisam un nekam citam, tad mēs būsim ļoti daudz laika iztērējuši, nu gandrīz neko nesasniedzot. Bon. Paldies, Bradbankungs! Paldies, priekšsēdētā. Es sākšu sakot, ka es tik tiešām pilnībā atbalstu principu šiem pasākumiem, kas šobrīd ir mūsu priekšā, bet kā jau citi runātāji teica, galvenais tomēr slēpjas detaļās. Un man šķiet, ka tāpat kā mēs esam redzējuši citu regulu gadījumā, kuras paredz kompensācijas, šis tas sākotnējais uh, priekšlikums bija tāds, eh, it kā mēs to būtu kopē, kopējuši no eh, kompensāciju noteikumiem dzelzceļa jomā. Un man šķiet, ka būtu svarīgi saprast, ar ko mēs, eh, par ko mēs šeit runājam. Ja mēs paraugamies uz kompensāciju režīmu, kas bija paredzēts gaisa satiksmes gadījumā un dzelzceļa satiksmes gadījumā, tad jūs sapratīsiet, ka tiesības, eh, kas tiek piešķirtas paš, pasažieriem, bija tādas, kādas tās bija, bet šī gadījumā autobusu satiksmes gadījumā ir citādi, un mēs jau īpaši runājam par vietējiem, vietējo satiksmi, un, eh, ja, teiksim, tiek atcelta autobusu eh, satiksme tad pēc desmit minūtēm nāk nākamais. Nu, protams, tā tas nav lauku rajonos, bet ir jāsaprot, ka šeit tomēr ir cita situācija nekā citās transporta jomās. Tāpat man ir zināmas bažas, un to jau arī pieminēja Maisners kundze un Lichterbernes kundze. Proti um, apdrošināšanas uh, atbildību un kompensāciju pakotnes, jo īpaši kā tas ietekmēs mazās, mazos uzņēmumus, jo es domāju, uh, Mēs nevēlamies uh, traucēt mazajiem uh, uzņēmumiem, un bieži vien runa ir par uh, tādiem uzņēmumiem, kas, teiksim, nodrošina satiksmi tikai starp divām pilsētām. Un, ja ir šāds tie kompensācija līmenis, kompensācija prasības, es domāju, tās tomēr ir pārlieku lielas. Es domāju, ka mums būtu jārīkojas realistiski. Uh, Nu, varbūt, ka es eh, zināmā mērā cīnos ar veidzinavām, bet man jāsaka, ka es atbildu, pa, atbalstu padomus priekšlikumu, kas attiec uz šī te priekšlikuma aptvērumu un kas attiec uz uh, pilsētu transportu. Un ja, eh, ja uh, mēs šos noteikumus attiecinātu tikai uz starptautisko satiksmi, tad man šis pašreizējais priekšlikums šķistu daudz pieņemamāks. Uh, Es tik tiešām nedomāju, ka mums būtu jānosaka noteikumi vietējai autobusu satiksmē, jo tā mēs saskarsimies ar milzīgām problēmām. Un šķiet, ka Lichtenbergers kundze jau pieminēja, tas gluži vienkārši nebūs īstenojams un ieviešams dzīvē. Tādēļ es tik tiešām ceru, ka mēs varētu vienoties, ka šie noteikumi attiec tikai uz starptautiskiem pārvadājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Alka Drauikungs. Dank u wel, voorzitter, eh, collega's. Ik wil... Paldies, Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi un kolēģis. Es gribētu eh, atvainoties ēnu referents vietā, viņi nevarēja ierasties. Un eh, sākumā es gribētu pateikties par labo gan darbu, gan arī sadarbību. Un vēlos izteikt pāris piezīmes, Tās gan turpina to, ko jau iepriekš minēja runātāji par aptvērumu. Mēs esam gatavi teikt, jā, nu, mums varētu, mēs varētu piekrist tam, ka tas tiek ierobežots ar tālu satiksmi un, teiksim, klasiskos pilsētas satiksmes autobusus neietvert. Bet, nu, vai, vajadzētu uz reģionālo attie, satiksmi ļoti skaidri to definēt. Tālu satiksmē ir nepieciešama definīcija. Nu, kas tad ir tā tālu satiksme? Ja mēs piedājam šeit kādas neskaidrības, tad būs arī sarežģīti nu to attiecināt. Tāda, tagad par atbildību. Uh, mēs piekrītam tam, ka pierādītāja pienākumam nav jātiek attiecinātam uz pasažieru, jo viņš jau ir tas, kas, nu, uh, problēma gadījumā būs tas, kas uh, cietīs nērtības. Ēnu referenti uh, uzskata, ka mums vajadzētu būt uzmanīgiem arī uh, atzīstot un veicot kādas anānas maksājumus, uh, jo tas varētu novest pie nu, tādas tā kā negodīgas rīcības. Bet man liekas, ka mums būtu jā, jābalstās uz to, ko mēs esam izdarījuši arī ar dzelzceļa jomā. Situācija ir salīdzināma, varbūt, ka mēs varētu piedāvāt um, līdzīgu risinājumu. Un vēl viens ļoti nozīmīgs punkts mūsu politiskās grupas skatījumā ir sekojošs. Tie, kuru mobilitāte ir ierobežota, proti, uh, uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām, jeb invalīdi, šeit ir uh, jācenšas nodrošināt mobilitātu, ja uh, pasažieris 24 stundas uh, iepriekš paziņo pārvadātājiem, nevis 48 stundas iepriekš, jo man liekas, ka no autobusu satiksmē tam vajadzētu būt pietiekamam un ka tas būtu, nu, pietiekami tā elastīgi. Un uh, Ir nozīmīgi, lai mēs samazinātu infrastruktūras šķēršļus, piemēram, infrastruktūras jautājumos arī uh, autobusu stacijās un uh, pieturvietās. Es domāju, ka mēs nu visi tādu vienotu līniju atbalstam. Paldies! Nākošais runātais Grošs kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentam par darbu, ko viņš ir paveicis. Tas nav uh, tāds viegli risināms jautājums, jo katrs ir par pasažieru tiesībām, un katrs ir, protams, arī uh, atbalsts cilvēks ar ierobežotu mobilitāti un īpašām vajadzībām. Un no otras puses uh, mēs mēģinam uh, ieturēt uh, proporcionalitātes un tādas saprātīgas pieejas principus, jo tas, ko mēs meklējam, ir aizstāvēt, uh, uh, aizstāvēt pasažieru uh, tiesības, nevis uh, lai arī advokāti darbotos un uh, labumu gūtu. Tādēļ tās problēmas, kuras mēs jau redzam, ka tās varētu rasties, tās mums vajadzētu uzreiz tagad uh, atrisināt. Un tagad par pielietojumu, par pielietojumu, jo mēs domāju, ka mēs nevaram pārāk šauri to uh, uh, likt, jo no vienas puses tas nav izdarāms, un no otras puses, tādēļ, ka tādos šaurākos ietvaros ļoti bieži arī tāda. Uh, absurda situācija var rasties mobilitātes jomā, kur praktiski, nu, viens transporta uh, veids gaida un uh, novēlošanās uh, vienkārši pagarinās uh, un uh, palielinās kompensācijas. Mums jāskatās, nu, lai, teiksim, ne tikai tāda teorētiska pieeja būtu. Pārobežu kontekstā viss tas uzklausās ļoti labi, bet vēlos norādīt kolēģiem, ka ir reģiāni, kur desmit uh, kilometru uh, perimetrā uh, ir jau pārobežu satiksme, un arī urbānā satiksme nav vienkārša lieta. Tātad mums, nu, jāskatās, ir, um, kā konkrēti lietas ir risinājums. Uh, arī Filips Bredborns par to runāja. Protams, ka es varu saprast, ka starptautiskā satiksme nu nevienmēr ir tik ļoti tālu um, geogrāfiski redzama kā tavā valstī, bet nu, tu jau zini, kā ir tas manā valstī. Tagad uh, invalīdu tiesības. Es domāju, ka ir nepieciešams uh, šis pamatprincips, ka cilvēkiem jābūt pieejamam dažādiem maršrutiem, bet ne katram transporta līdzeklim ir uh, uh, tas jānodrošina. Man liekas, ka nebūtu labi, ja kāda, kāds, teiksim, kāds maršruts nebūtu pieejams, bet man liekas, ka arī nebūtu pareizi, ka tie mazie uzņēmumi, kas uh, stund, arī vienreiz stundā pa to pašu, teiksim, trajektoriju brauc, ka viņiem arī vajadzētu visiem būt aprīkotiem. Man liekas, ka vajadzētu sabalansēt šo uh, situāciju atrast gan pasažieri, gan arī pakalpojumu piedāvātāju tiesībās. Uh, Es domāju, ka visu šo diskusiju mēs varam tā sabalansēt veidot un arī raugoties uz to, kas notiks konkrēti, vai risinājums, ko mēs piedāvājam, ir ieviešams, un vajadzētu ievērot mazu uzņēmumu intereses. Mazs uzņēmums, kurā strādā viena, divi personas nevar fiziski tādu pavadu personu dot. Tas ir savādāk uzņēmumā, kur ir 30-40 autobusi, un ja mēs, teiksim, sakam, ka risinājums ir tāds, ka visi mazie nav ietverti, tad, tad ir jābūt drosmīgam un jāsaka, un kā arī šajā jomā ir jāgarantē, lai mazie uzņēmumi varētu pastāvēt, un pasažieru tiesības tiek respektētas, ja to, teiksim, nu tā labi viena ar otru savietojot darīt. Thank you. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Divas idejas. Pirmā, kur jau pieminēja Maķio Grošs, tad, tad mums nevajadzētu, paredz, nevajadzētu vērsties pret mazajiem uzņēmumiem un mazajiem ceļojumiem. Un tas, ko pieminēja jau var atklāt Rauīkungs, kas tieši tiek saprasts ar reģionālo transportu jo reģionālais transports ar autobusu nav tas pats, kas reģionālais transports avio satiksmes gadījumā. Tātad mums ir jāsaprot, lai mēs aptvērtu pasažieru tiesības ievērojumu ceļojumu gadījumā un lai mēs nošķirt no otras puses šos te nelielos ceļojumus. Un otrs jautājums, ko es eh, esmu jau pieminējis kādā no iepriekšējām komitejas sanāksmēm, ja mums būtu vienota pasažieru tiesību hārta Eiropā, tad uh, mēs nodrošinātu labāku izpratni ne tikai sabiedrībai, kas kopumā nesaprot visus šos dažādos noteikumus, kas attiecas uz avio satiksmi un uz ceļu satiksmi tā tālāk un tā joprojām. Un mēs palīdzētu arī uh, atrisināt problēmas šādos gadījumos, kā šīs gadījumos, jo ja mums būtu šāds kopīgs pamats, tas mums būtu eh, palīdzējis un Antonio tas būtu palīdzējis arī viņa darbā. Tāpēc es domāju, ka mums ir vēlreiz jādiskutē ar komi komisiju par iespējām uh, vienoties par kopīgu pasažieru tiesību hartu. Paldies! Thank you, Mr. Ko Paldies, Kozskungs! Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, Paldies! Vispirms gribētu pateikties eh, referentam par eh, šo te ļoti stingro pozīciju, ko viņš ir ieņēmis un ka viņi aizstāv pasažieru tiesības. Bet, ja mēs raugāmies uz šo problēmu no citas perspektīvas, proti, ja mēs runājam par eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, varbūt, ka šī definīcija uh, neietver uh, visus cilvēkus, uh, kam ir īpašas vajadzības. Tie varbūt nav invalīdi, tās varbūt mātes ar bērniem vai uh, cilvēki, piemēram, ir nedzirdīgi vai varbūt tie ir ārzemnieki, kas ne, ne, nespēja runāt vietējā valodā. Tātad, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti vai ar īpašām vajadzībām, tad šie priekšlikumi būtu jāveido tā, ka uh, Tas ietver ne tikai uh, Eiropas Savienību un uh, tos, kas dzīvo Eiropas Savienībā ar īpašām vajadzībām. Ko es mēģinu pateikt? Eiropas parlamentam vajadzētu aizstāvēt uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības, un nākotnē būs vajadzīgi kompromisi. Tātad referentiem gribētu ieteikt, uh, ka Vismaz 11., 12., 13. un 14. grozījums. 22., 23. un 25. grozījums, vismaz šos grozījumus vajadzētu pieņemt. Un uh, minimums būtu uh, vismaz nodrošināt zināmas tiesības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir vēl viens aspekts, kas šeit ir ļoti būtisks, proti valsts jeb valdības loma. Tāda loma šeit ir spēlējama un ir jānodrošina, ka uzņēmumi, kas darbojas transporta nozarē, saņem palīdzību, lai padarītu savus transporta līdzekļus pieejamus visiem. Tātad mums grozījumos vajadzētu uh, iekļaut uh, teikumu vai vairākus teikumus, sakot, ka valstī šeit ir zinām loma spēlējama. Mums ir jādala šī nasta, uh, šī, no, šī nasta nedrīkstētu tikt uzlikta tikai um, tiem uh, uzņēmumiem. Paldies, Krāmerkungs, lūdzu. Par šo tematu es bieži esmu runājis, un aizvien vēl brīnos par to, ka Eiropā ir tā tik problemātiski tas viss. Es norādīju uz to, ka ASV, nu katrā autobusā, katrā autobusā vai nu viņš 5, 2 km vai 100 km nobrauc. Uh, Uh, ir uh, noteikts, ka autobusam jābūt atbilstošam uh, tām uh, tiesībām, kādas ir cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Kādēļ? Tādēļ, ka pēc Vietnamas kāra bija ļoti daudz invalīdu un viņas negribēja izslēgt. Nu, kādēļ? Tad Eiropā tas tā nevar būt. Nu, citu, nu, paldies Dievam, ka mums nav bijuši tik daudz uh, karu, bet ja ASV tas ir iespējams pateikt, ka mēs visus cilvēkus pārvadāsim. Uh, Un vietējā satiksmē ir 30% no cilvēkiem, kur uh, mobilitāte ir ierobežota ne tikai ratiņkrēslos cilvēki, bet arī, piemēram, nu, cilvēki, kas sporta uh, aktivitātēs ir mm, kādu īslaicīgu traumu guvuši. Un ir arī, teiksim, profesori Vīnē, kas. Uh, liek 14 dienas studentiem sēdēt ratiņkrēslā, kas studē satiksmes, teiksim, zinātnes, lai saprastu, kā tas ir, teiksim, cilvēkam ir ierobežota mobilitāte pārvietoties pilsētā. Mēs izdodam naudu ļoti daudzām dažādām lietām. Un šeit mēs runājam, ka ir kāda ierobežojuma. Tas, tam taču ir vienkārši jābūt principam. Principam no to puses, kas nav invalīdi, jo viņi katru dienu var būt priecīgi par to, ka viņi nav invalīdi, bet katru dienu var par tādiem kļūt un jābūt solidāriem ar tiem, kas uh, cieš uh, un uh, kuriem ir šie ierobežojumi. Tādēļ es vispār nevaru saprast, ka šeit tiešām tiek tik ilgi runāts par to. Mēs katreiz par to runājam, vienalga par kuriem pasažieriem mēs runājam. Arī uh, lidmašīnu um, jomā par to tika runāts arī uh, zemās, zemo izmaksu lidsabiedrības mēģināja iebilst, bet nē, te ir prasīta solidaritāte no to puses, kas, ko šī problēma neskar. Ja ASV tas ir iespējams, nu taču nevar būt, ka tas šeit būtu neiespējams. Thank you for the commission, Mr. Paldies, Jēgera kungs. Uh Zanojas Jēgers kundze komisijas vārdā. Paldies priekšsādātāji, izteikšos ļoti īsi. Sākumā gribētu pateikties Kančana kungam, referentam par milzīgo darbu, ko viņš ir ieguldījis un e, daudz laika. Viņš ir veltījis šim dokumentam. Komit komisija atbalsta viņa mērķi par aptvērumu, un mēs pilnībā piekrītam referentam arī šajā jautājumā, ka ir jārod kompromiss un ir pienācis laiks to darīt, un mēs tiešām ceram un ticam, ka 6. maijā mums būs ļoti labs kompromiss panākts, lai atbalstītu mūsu pasažierus. Atbildot uz pāris jautājumiem, kas šeit tika minēti, pirmkārt, Bredburna kungam gribu teikt, ka šajā priekšlikumā nav nekādas kompensācijas un nav nekāda avansa maksājuma. To gribu teikt vēl, ka Drāvī kungam uh, Un Evai gribētu teikt, ka tad, kad uh, mums būs 27. pants uh, regulas aptvērumā, tad jūsu bāžas par uh, kontroli arī noteikti tiks kliedētas. Un uh, neatkarīgā institūcija būs tekstā, arī noteikti regulas tekstā. Uh, Tātad eh, visā visumā esam panākuši būtisku progresu un komisijas vārdā var tikai uzsvērt to, ka komisija turpinās um, ehm, vēst šīs sarunas un uh, uzņemties tādu kā starpnieku lomu un tiešām censim, centīsimies panākt labu kompromisu otrajā lasījumā. Uh, Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka jā, komisija piekrīt, un komisārs jau teica, ka varbūt ir uh, laiks pienācis pasažieru tiesību hartai, bet varbūt vispirms uh, pabeigsim šo darbu pie šīs regulas un arī par jūras transportu, un tad komisija varēs atsākt darbu pie paziņojuma par visiem transporta veidiem. Paldies! Paldies, referentkungs! Io ringrazio, Presidente, tutti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, visiem komitejas locekļiem, kas izteica savu viedokli, un paldies arī visiem tiem, kas papildināja šo dokumentu. Es, protams, ņemšu vērā visus jūsu komentārus, bet priekšsēdētājs vēlētos teikt, ka mēs turpināsim strādāt lai vienotos par labu kompromisu, kas ietvertu gan pārvadātāju atbildību, jo mums nevajadzētu sajaukt atbildību ar cita veida aspektiem, kas, protams, varētu atstāt zināmas ekonomiskās sekas uz ekonomiskiem spēlētājiem. Uh, Tātad mums jācenšas panākt labu kompromisu, kurā būtu šī te atbildība, bet vienlaikus arī netikt uzlikts pārlieku liels sloks. Ja mēs salīdzinām mūsu priekšlikumu mērķus ar pašreizējo situāciju. Es gribētu atādināt, ka runa ir par regulu, kas bija ļoti spēcīga un tika pieņemta pirmajā lasījumā, un arī uh, Padomas nostāja bija ļoti stingra. Un padomu mēģināja šo priekšlikumu nedaudz atšķaidīt. Tagad mūsu mērķis vai pareizāk sakot, mūsu uzdevums ir saprast, vai mēs koncentrējam uzmanību uz šiem te reģionālajiem jautājumiem, vai arī mēs pieņemam vispārējāku nostāju, lai pieņemtu pakotni ar pamattiesībām. Pamatiesībām, kas, protams, paredz arī tiesības personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Un vienlaikus mums ir jāsaprot arī, ka mēs nevaram iziet ārpus eh, savas kompetenci sfēras. Mēs esam mēģinājuši starp rindiņām šeit ierakstīt arī principus, kas attiec uz uh, uz vienotu biļeti. Un esam centušies paredzēt to, lai e, jaunās autoostas un pieturas stacijas, kas tiek atvērtas, noteikti ņemt vērā šos jaunos noteikumus. Bet mums ir jāsaprot arī, ka mūsu manevrēšanas iespējas ir ļoti nelielas, arī tīri no juridiskā viedokļa. Tātad šobrīd Mums būtu jācenšas eh, nodrošināt visas iespējas pasažieriem saņemt nepieciešamo informāciju, palīdzību nepieciešamības gadījumā, un arī to, lai pasažieriem būtu tādas pie, pašas tiesības neatkarīgi no tā, kā transporta veidu viņi izmanto. Mums vajadzētu mēģināt ietekmēt starp reģionālo un starptautisko satiksmi pat, ja mums nav izdevies šobrīd panākt to, ko mēs vēlējāmies attiecībā uz reģionālo transportu. Tālāk, kas attiecas uz kontroli, tad komisija pieminēja šo te 27. pāntu, bet tik pieminēts, pieminēta arī regula 2006 šķērsvī 2004 apsvērumu daļā, un man šķiet, ka ar šādu mērķi mums izdosies nodrošināt visus tos aspektus, ko mēs vēlamies panākt. Mums, protams, ir jādomā par reģionālo satiksmi, jāraugās, kā tas sasaistās ar starppilsētu satiksmi. Bet, kā jau es teicu, mums jācenšas papildināt priekšlikumu ar manas piedāvāto tiesību pakotni, un es domāju, ka ja mums ir jāizvēlas starp diviem, tad es domāju, ka mums noteikti ir jāizvēlas par labu tiesībām pasažieriem. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās, Lichtenbergers kundzei, Maisners kundzei, citiem kolēģiem, kas kopā ar mani piedalījās diskusijās par šo regulas priekšlikumu. Lietas izrādījās sarežģītākas nekā sākotnēji šķita. Bet es domāju, ka tāpat kā gadījumā ar citiem transporta veidiem, arī kā tas drīzumā tiks darīts attiecībā uz jūras transportu. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt tiesības pasažieriem un jādomā par vispārēju hartu attiecībā uz visu pasažieru tiesībām. Paldies! Tātad grozījums varēs iesniegt līdz 7. māja 2012. Tā ir piekdiena un ceram, ka mēs varēsim balsot mūsu komitejā 1. jūnijā un 10. jūlijā skatīt plenārsēdē. Otrs jautājums, kas mums ir jāskata, ir pasažieru tiesības ceļojot pa jūrniekšiem sūdens ceļiem, un mūsu referenta ir Sēders, Ajās Sēders kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā jau man kolēģi Kančāna kunga ziņojuma gadījumā, arī šajā lietā mēs saskaramies ar jaunu situāciju. Šis dokuments tiks izskatīts pirmajā lasīmā, mums bija jācenšas vienoties ar padomu, bet iesākumā es vēlētos uh, pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem, Hortmans Kols kundzei, Lichtenbergers kundzei un citiem, kas man palīdzēja šajā darbā, lai mēs varētu panākt labs rezultāts pirmajās diskusijās ar Spānijas prezidentūras pārstāvjiem. Un, protams, es pateicos sekretariātu pārstāvjiem, jo īpaši Meķu par palīdzību. Un paldies arī komisijai par priekšlikumiem pat, ja dažos gadījumos mēs nesaņēmām visu to informāciju, kur vēlējāmies. Tomēr paldies arī komisijai. Mēs noteikti arī turpmāk pieprasīsim informāciju, jo dati mums būs nepieciešami strādājot pie šo te pasažieru tiesību īstenošanas. Un es pateicos arī Spānijas prezidentūrai, kas centās pēc iespējas pielīdzināt padoms nostāju Eiropas parlamenta nostājai. Tātad šis priekšlikums paredz, paredzēt pasažieru tiesības arī uz jūras un iekšzemes ūdens ceļu transportu. Es domāju, ka situācija šajā jomā pēdējā laikā ir ievērojami attīstījusies, jo pasažieru skaits pieauga ļoti daudz turistu, kas izmanto šī satiksmes pakalpojums. Un tāpēc arī ir nepieciešama pielāgojuma šajā jomā. Manuprāt, šobrīd ir panā svarīgi panākt to, lai pasažieru tiesības tik nodrošināts visā nozarē. Kopīgajā padomas nostājā jāsaka, situācija ir tikusi pielīdzināta, daži parlamenta grozījumi ir tikuši pieņemti, mēs esam cenšies tos iestrādāt pēc iespējas labāk, pat ja bija daži jautājumi, kuros bija grūti panākt padomus piekāpšanos. Katrā ziņā šobrīd mēs vēl atrodamies dialogu procesā. Svarīgākie jautājumi ir sēkojoši. Tātad darbības lauks, jeb aptvērums. Padoms nostāju ietekmē, protams, atšķirīgās situācijas dalībvalstīs, un padome ir paredzējis daudz šaurāku aptvērumu, līdz ar to izslēdzot mazākos kuģus. Tātad eh, kuģus, uz kuriem nav vairāk par 36 pasažieriem, mēs vēlējāmies, lai šis skaitlis būtu 12. Padoma ir izslēgusi arī kuģus, eh, kuru apkāpes sastāvā ir ne vairāk kā trīs cilvēki, vai arī uh, pakalpojums, uh, kur gadījumā brauciens vienā virzienā ir īsāks nekā 500 metri kā arī ekskursijas un uh, ievērojama objekta apskats braucienus, protams, izņemot krūjīs braucienus. Es uzskatu, ka tādā gadījumā mēs esam aptvēruši visu iekšzemes ūdens ceļu uh, nozari, par ko mēs runājām iepriekš, jo šī nozara ir saskārusies ar ievērojamām grūtībām. Tātad kopējā nostāja šobrīd palīdz aizsargāt uh, šīs nozars operators, un es domāju, ka Ja kolēģiem, protams, nebūs iebildumi, mēs varētu piekrist padomas nostājai. Galvenais jautājums, protams, ir šie 36 pasažieri vai 12 pasažieri, bet arī šajā jautājumā vēl ir iespējama tuvināšanās. Tālāk. Padom cenšas uh, aizskriet šīs regulas stāšanos spēkā un paredz arī divus gadus ilgus atbrīvojums jūras kuģiem, kur masa ir mazāka par 300 bruto tonnām, kurus izmanto iekšzemes pārvadājumiem. Uh, ne jau pasažieri varēs saņemt šo informāciju un pieprasīt, vai kuģis, eh, kurā viņi grasās iekāpt, vai tā masa ir mazāk par 300 bruto tonnām, tad ir grūti saprotams, kā šos noteikumus varēs kontrolēt. Es domāju arī, ka mēs varētu paplašināt aptvērumu šajā jautājumā, protams, ņemot vērā padomas nostāju. Tālāk, kas attiecas uz pantiem par palīdzības sniegšanu, maršrutu mājiņu, atmaksāšanu un kompensācijām, es domāju, ka šajos punktos mēs varam piekrist tam, kas ir ticis piedāvāts, pieņemot visus eh, šos te termiņus, kompensācijas un atlīdzības un tā tālāk un tā joprojām. Vēl viens strīdīgs punkts ir šī te minimālā summa, ko nesasniedzot kompensācija neizmaksā. tiek piedāvāt šie 40 eiro kā minimālā summa, un līdz ar to tiek izslēgta vesela virkne ceļojumi, bet es domāju, lai mēs rīkotos konsekventi arī uh, salīdzinājumā ar dzelzceļu transportu. Es domāju, ka šīs slieksnes būtu jāpatur 16 eiro apmērā. Padoma ir ieviesuši šajā tekstā arī terminu ostas termināls. Tiesa, Dažas ostas Eiropā ir tikai piestātnes, kur pretī citas ostas ir daudz, eh, lielā, eh, ir daudz, daudz lielāka infrastruktūra un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti eh, ostā, tad, tad arī šajā jautājumā mēs varētu iet daudz tālāk. Es domāju, ka šajā punktā mums tomēr ir izdevies panākt progresu sarunās ar padomu, bet mēs noteikti vēl varētu iet tālāk attiecībā uz šo te terminu ostas termināls. Tātad mūsu dialogs turpinās. Un visbeidzot, padomi ir ierosinājusi slieksni 100 tūkstošu pasažieru pārvadājumu kalendārā gada laikā, kas ir kā minimālais rādītājs, no kuras stājas spēkā pienākums noteikt kvalitātes standārts palīdzībai. Parlamentam bija jāuzstāja, lai šis noteikums būtu vispārējais noteikums, un redzēsim, vai mums tik tiešām izdosies Uh, īstenot šos lieksni, kas ir 100 tūkstoši pasažieru pārvadojumu gadu laikā. Ar šo priekšlikumu jūs varat iepazīties visās valodās un esmu centusies um, veicināt šo dialogu, un, protams, mēs cenšamies panākt to, lai aptvērums būtu pēc iespējas plas, plašāks, Kā jau pieminēju, šis jautājums par 12 pasažieriem, bet citos punktos, kurus es pieminēju, tātad palīdzība eh, un kompensācija, eh, kas tiek piedāvāt kā minimālā 4 eiro apmērā. Tāpat arī gadījumā, ja pasažieriem tiek atteikta iekāpšana ja ir radušies kādi um, ārkārtēji apstākļi vai vistam dabas apstākļi, arī um, tam, arī šim jautājumam Tātad šajā gadījumā atbildība būtu jāuzņemas pārvadātājiem. Tālāk, kas attiecas uz sūdzībām. Es uzskatu, ka šajā jautājumā padomu noteikti vēlas neatkarīgu mehānismu. Ir dalībās, kurās ir um, dubulta sūdzība iesniegšanas prasība, bet tas vēl arī ir jāskatās sīkāk. Vēlāk, kas attiecas uz pasažieriem ar īpašām vajadzībām, tad šajā jautājumā ar saviem grozījumiem es vēlējos uzsvērt to, ka ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi šiem pasažieriem, ka ir attiecīgi jāpiemēro instalācijas un infrastruktūras. Tālāk ir jautājums par šiem termiņiem - divas dienas vai 48 dienas. Un divas dienas, tātad 48 stundas. Un kas attiecas uz sūdzību iesniegšanu un termiņiem sūdzību iesniegšanai, arī šī jautājumā es esmu samazinājusi termiņu jo, ja ir jānogaida eh, pusotra stunda ostas terminālī, es domāju, ka arī šādā gadījumā jau ir jāsaņem, at, eh, jāsaņem palīdzība. Tālāk 48. grozījums. Šī jautājumā eh, padomu izturās negribīgi. Un uh, jautājumā par veselības aspektiem, gadījumā, kad tiek atteikta iekāpšana, uh, te vēl nav īsti skaidrības. Bet, nu, redzēsim, kā vēl šiem te drošības pasākumiem mēs varētu, uh, kā mēs šo drošības pasākumus varētu papildināt var ar, vēl ar veselības aspektiem, bet es domāju, ka šis jautājums tomēr ir ļoti jūtīgs, un te mēs varam atvērt tādu kā Pandoras lādi. Uh, ja mēs sākam diskusiju šajā jautājumā. Es domāju, ka šis nav īstais brīdis runāt par šiem jautājumiem. Un, kā jau teica Rikai kungs, mums ir jārīkojas konsekventi, domājot par četrām nozarēm, uz kurām mēs attiecinām tagad jaunos noteikumus, mums ir jā, jāparedz tādu noteikumu, kas būtu skaidri un vienkārši, kas ļautu pasažieriem saprast, pie kā vērsties vajadzības gadījumā. Tātad galvenos punkts esmu pieminējis un esmu atvērti jūsu priekšlikumiem un, diskus, un komentāriem. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Varmans Kols kundzei. Paldies! Paldies, priekšsētāja kungs! Es vēlos pateikties Ajālai Sanders kundzei. Sadarbība bija ļoti veiksmīga. Un šādā veidā mēs varējām ļoti veiksmīgi strādāt pie šī ziņojuma, jo ļoti nozīmīgs ir jautājums par pasažieru tiesībām, un tam jātiek attiecinātam arī uz jūras satiksmi. Koncentrēšu uzmanību uz uh, būtiskāko. 53 grozījumi ir iesniegti. Lielākā daļa nesagādā nekādas problēmas, bet ir tikai viena, proti aptvērums un arī tas, kā šie noteikumi tiek ieviesti. Tādēļ vēlos pievērsties tam, ko Groškungs tikko teica. Mēs runājam par pasažieru tiesībām. Bet ir jābūt arī tādam priekšlikumam izteiktam, kas praksē var tikt īstenots. Arī mazajiem uzņēmiem, kas strādā šajā sektorā, jābūt spējīgiem šos noteikumus ieviest. Mēs bieži vien runājam par um, tādiem uzņēmējiem, kur nu paši atrodas uz šī kuģa un apkalpo kuģi, kuriem pat nav arī atsevišķa biroja un kuri nevar citas alternatīvas atrast. Viņiem nemaz nav tāda laika, lai tās meklētu. Bieži vien šie cilvēki paši vada kuģi. Un tos vēlos īpaši pieminēt. Jūs paši uh, Arī runājāt par to, ka iekšzemes kuģošana varētu būt izņēmums. Bet kādēļ tad jūs neesat gatavi uz visu to skatīties nu, tā elastīgāk? Ja jūs 12, eh, nevis 36 nosakat, tad tas ir pārāk strikti. No tā cietīs mazie uzņēmumi, jo mēs taču runājam visu laiku par mazajiem uzņēmumiem. Šeit bieži vien šie pārbraucieni nemaz nav ilgi. Un lielākoties tie patiesi ir tādi mazi kuģi. Bieži tas, tie ir arī tādi vēsturiski, seni kuģi. Un šos vēsturiskos, eh, par šiem vēsturiskajiem kuģiem runot, nu, viņi nav parasti ļoti labi aprīkot un viņus nemaz nevar pārbūvēt. Lai uh, viss pakalpojums varētu piedāvāt visiem pasažieriem. Investīcijas vienkārši varētu būt pārāk augstas un šie uzņēmumi nemaz nevarētu izdzīvot. Es negribu ar šo uzstāšanos teikt, ka, me, ka manā skatījumā pasažieru tiesības nebūtu nozīmīgas. Gluži otrādi, tās ir ļoti nozīmīgas, tādēļ ļoti skaidri likumdošanā mums tās ir jānosaka. Bet nu visam jābūt saprātīgam. No, nu, saukšu tikai dažus pants, un jūs zināsiet, par ko es runāju. Ja, piemēram, ir izteikts priekšlikums pie 12 palikt, bet vairākus grozījumus, vairākus izņēmumus noteikti. Bet tas nozīmētu, ka 8. punkts 2 būtu par to jārunā, kad mēs piemiņam alternatīvos, kā arī 8, 5, 15, 24, 25. Šajos pantos būtu jāizmaina teksti. Jo šeit tas apgrietinājums ir aizvien vēl pārāk uh, smags. Manā skatījumā jābūt skaidriem noteikumiem. 36 pasažieri manā skatījumā būtu skaidrs, tad pilsonis zina, ko var sagaidīt. Un tad arī, teiksim, viņš meklēs tādu lielāku kuģi, uh, jo zinās, kādi tad ir, teiksim, noteikumi. Tas būtu tā skaidrāk. Ja mēs paliekam pie šīs dubultās sistēmas, proti daļai 12 pasažieri, tad arī tie panti, kurus es tikko nosaucu, tos vajadzētu mainīt un jā, adaptēt. Un neaizmirst šos vēsturiskos kuģus, senos kuģus. Šeit vajadzētu elastīgākiem. Un es domāju, ka ar padomu varētu ātri risin, atrast risinājumu, ja šajos punktos mēs būtu tādi elastīgam. Un tad arī padomē vairākums būt, būs nodrošināts. Mēs tad varētu tam piekrist, un tad varētu piekrist arī jā, politiskās grupas vārdā. Nākošā runātāja Bilbao kundze. Paldies, priekšstādātāji! Vispirms gribētu pateikties visiem kuri eh, pie tā strādāja, komisijas un padomas pārstāvjiem, bet, protams, arī referentei Sanders kundzei, jo visi kopīgi mēģina atrast risinājumu. Nerunāšu par tiem aspektiem, kurus minēja referente. Viņa jau norādīja uz to, ka bija dažādi viedokļi sēdē, kas notika, un tomēr es gribētu pateikt, ka mēs vēl nevienojāmies par aptvērumu Un mēs uh, pirmajā lasījumā gribētu jau panākt vienošanos. Mēs arī neesam par uh, divu gadu izņēmumu uh, periodu. Uh, noteiktiem kuģiem. Mēs nevarējām vienoties arī par kompensācijām. Tur ir uh, maksimālās vērtības, ko ir noteikusi padome, bet šeit vēl ir viedokļa atšķirības. Pat, ja mēs vēl diskutējam, šeit ir runa par arī par šī dokumenta stā, pra, spēkā stāšanās brīdi. Mēs būtu par to, lai būtu vairāk garantijas pasažieriem, un tas nozīmē, ka uh, ir uh, nepieciešams, uh, lai uh, uzņēmumi varētu arī laicīgi reaģēt uz sūdzībām. Tas nozīmē, ka nedrīkst būt tāda kā administratīvā klusēšana. Mēs esam arī par to, ka tiek iekļautas kvalitātes normas, proti uh, zem 5000 pasažieru. Un vēl ir uh, dažas jomas, pie kurām mēs vēl varam strādāt. Uh, bet vienā jautājumā mēs nevaram piekrist padomēji, proti, ka uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var uh, aizliegt uh, iekāpt transporta līdzeklī, ja ir uh, drošības apsvērums. Šis mums ir izšķirošs punkts. Mēs nevaram pieņemt, ka uh, kāda veselības uh, apsvēruma dēļ, um, kas nav iepriekš definēts, uh, var aizliegt cilvēkam iekāpt kuģī. Tātad um, no mūsu politiskās grupas šeit mēs izsakām iebildumus, jo šeit ir runa par pasažieru tiesību nodrošināšanu, jo īpaši runājot par uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām, tiesībām un ar ierobežotu mobilitāti Varbūt, ka mums šodien viss ir kārtībā, bet mēs visi kaut kad varam saskarties ar šādu stāvokli, kad esam personas ar īpašām vajadzībām. Un tāpēc mēs jau tagad esam domājuši par grozījumiem, lai varētu par to vienoties. Paldies, Liktenbergas kundze! Paldies! Šeit eh, mums atkal ir tās pašas debatas, eh, kas mums bija jau par autobusu satiksmi, proti uh, Mēs nosakām tiesības eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad, kad tas ir viegli, un ja no kaut kā tāda var izvairīties, tad mēs to tā kā piesardzības dēļ nedarām. Daži no šiem argumentiem man šķiet nedaudz apšaubām, kas eh, te tika pausti, gribētu tiem pievērsties. Pirmkārt, jautājums par eh, šo te apjomu 12 vai 36 cilvēki. Uh, Mums vajadzētu, manuprāt, izvēlēties pēc iespējas mazāku skaitu pasažieru, lai uzlabotu cilvēku iespējas. Otrakārt, eh, vēsturiskie kuģi. Jā, ir jau skaidrs, ka veci vēsturiski kuģi, tos ir grūti pārbūvēt. Un eh, n, tomēr nedrīkst visu, kas ir vecāks par desmit gadiem, pasludināt kā vēsturisku. Tad ir vienkārši tāda atruna un iegāns neko nedarīt. Jo bieži vien tas uh, nemaz nav tāpēc, ka ir grūti pārbūvēt kuģus. Uh, tās pārbūves nemaz nav tik sarežģītas. Šeit nav runa tikai par cilvēkiem ratiņkrēslā, ir uh, neredzīgie, nedzirdīgie cilvēki. Tātad šeit ir ļoti dažādas grupas cilvēku ar īpašām vajadzībām daudzreiz nav nemaz vajadzīgi lieli pārbūves darbi, bet ir vajadzīga grība kaut ko darīt šo cilvēku labā. Un tas man šķiet svarīgi. Un vēl viens punkts, kas man šķiet ļoti svarīgs, par to jau runāja ar Sanders kundzi, un tas ir ostu jautājums. Tātad, ja mums neizdotos arī ostu jomā nodrošināt šo te pieejamību, tad mēs nevaram sagaidīt, ka uh, cilvēki ar ierobežotu mobilitāti uh, paceļās gaisā un nolaižās pēc tam uz kuģa. Kaut kā no savas automašīnas nokļūst uh, kuģī. Eh, viņiem taču ir jāiet caur ostu un eh, tādiem līdzīgiem pakalpojumiem, kādi ir eh, lidostās, ir jābūt arī ostās. Protams, ka var tagad simts reizes teikt, jā, atkal ir apdraudēts mazais uzņēmums, bet kāpēc tad nav atbalsts šādu pasākumu īstenošanai? Kāpēc nav finanšu atbalsts? Uh, no valstu puses. Ļoti daudz, kas tiek investēts infrastruktūrā šobrīd eh, ar pārbūvēm un šo aprīkojumu iepērkot, eh, kas ir vajadzīgi. Eh, tādējādi mēs taču arī nodarbinām mazos un vidējos uzņēmumus, kas varētu no tā pelnīt. Tas taču arī ir atbalsts ekonomikai. Tas vienkārši tā ir jāizprot. Es esmu dziļi pārliecināta, ka mēs šeit varam spērt būtisku soli. Un tagad eh, par eh, neatkarīgo institūciju. Šajā dosijā tas ir pieņemts, par to esmu ļoti pie, priecīga, jo ja nebūs eh, šāda neatkarīga institūcija, kurā kāds varēs vērsties, ja viņš uzskatīs, ka viņa tiesības ir pārkāptas, tad tas viss vienkārši nepiekā nenovedīs. Uh, Šeit uh, ir īsi pārējais perioda, un es domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam, kā Eiropas Savienībai, beidzot vajadzētu teikt, ja mēs uh, uzņemam nopietni eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un esam apņēmīgi kaut ko darīt, lai viņu dzīvi atvieglotu. Es gribētu aicināt kolēģus nepalaist to uh, ārpus mūsu redzesloka. Uh, Protams, mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti būtiski, tie man arī ir svarīgi, bet tos nevar izmantot kā iegānstu, lai uh, nedarītu to, ko mēs nevēlamies darīt uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām labā. Tas uh, tiešām nāktu par sliktu arī šiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies, Maisners kundze! Paldies, priekšsādātāji! Jā, es varu izteikties diezgan īsi, jo daudz kas ļoti pareizi jau tika pateikts. Gribētu tikai atbalstīt pāris punktus, kas jau tika pausti. Pirmkārt, veselības apsvērumi, lai aizliegtu pieeju kuģim. To jau kolēģi teica, ka tas tiešām nav pieņemam. Tas būtu tad sīkāk jāpaskaidro, ar ko, kas ar to ir domāts, jo veselības apsvērumi nav pietiekam definēts iemesls, lai nelaistu kādu cilvēku transporta līdzeklī. Uh, Un otrkārt, eh, īstenojamība, protams, tā ir jāņem vērā. Un, eh, eh, protams, vēsturiski kūģi ir svarīgi. Es pati esmu arī braukusi ar šādiem vēsturiskiem kuģiem. Ir iespējams cilvēkiem ar ratiņkrēslu tur nokļūt, bet bieži vien viņi nevar pārvietoties zem klāja. Uh, Un tas viss ir jāņem vērā, jo ne visas lietas ir īstenojams, un vēsturiski kuģi bieži vien varbūt ir uh, kā aizsargāti pieminekļi, varbūt, ka līdzīgi noteikumi tur ir, un tad kaut ko tur nevar nemaz darīt. Tātad šeit ir jāatrod tāds risinājums, kas ir īstenojams, uh, lai cilvēkiem uh, piedāvātu alternatīvas. Tas varbūt ir iespējams arī nepārbūvējot šos kuģus. For... Paldies! Komisijas vārdā Jēgers Kundz, lūdzu. Very... Paldies, priekšsādātāji. Komisija pirmkārt eh, gribētu atzinīgi novērtēt Ajāls Sanders darbu un ēnu referentu darbu pie šī dokumenta. Mēs esam ļoti priecīgi redzēt, ka uh, jūs e, tiešām esat apņēmušies e, atrast tādu kompromisu, kas nāk par labu gan pasažieriem, gan šai nozarei. Mēs redzam, ka šeit ir dažas problēmas e, aptvērumā par veselības apsvērumiem, par kompensācijām un bieži saņas atmaksu, bet mēs esam pārliecināti, ka mēs panāksim vienošanos. Runāt par aptvērumu gribētu uzsvērt, ka mēs piekrītam tiem runātājiem, kas šeit eh, teica, ka ir jābūt skaidriem kritērijiem un šajam, šim dubultajam slieksnim. Eh, tas būtu tāds mūsinošs pasažieriem, ja būtu šāds dubult noteikts slieksnis, bet es domāju, ka uh, kompromisu var atrast starp 36 un 12, uh, kā tas ir sākotnējā komisijas priekšlikumā. Mēs uzskatām arī, ka uh, Eh, daudzi kuģi jau ir izslēgti šeit, tātad līdz 500 metriem vai līdz trim apkalpas locekļiem tie ir izslēgti, un es domāju, ka šeit eh, kompromiss ir kaut kur pa vidu. Noslēgumā gribētu teikt, ka jūras uh, transporta līdzekļu pasažieri jau pārāk ilgi ir gaidījuši uh, uz savu tiesību aizsardzību, un tāpēc nevajadzētu tālāk vilcināties. Komisija uh, strādās, lai uh, panāktu kompromisu un varētu notikt vienošanās otrajā lasīmā, uh, lai atbalstītu jūras transporta līdzekļu pasažierus. Paldies, tagad Ajāla Sender, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas nāca klajā ar saviem priekšlikumiem un papildinājumiem. Mēs jau pirms brīža dzirdējām arī no komisijas pārstāvis, eh, kas mums vēl būtu jādara šajā jomā. Un katrā ziņā mums ir pamats cerēt, ka mūsu nostājas tiks tuvināts. Un, protams, ka mēs neaizmirsīsim arī to, ka mums ir jānāk lejā ar tādiem noteikumiem, eh, kas būtu pieņemami nozars pārstāvjiem. Tas attiec arī uz šīm te kompensācijām. Protams, ka situācija um, jūras un upe transporta jomā ir diezgan sarežģīta un ir jautājumi, kurus mums neizdosies nekavējoties atrisināt. Bet šķiet, ka arī Spānijas prezidentūra ir ļoti labvēlīga, nostā, ir ļoti labvēlīga un tā ir gatava tuvināt Eiropas parlamentu un padomas nostāju, un es domāju, ka Ja mums arī neizdosies pilnībā vienoties, tad šī jau būs laba iestrāde, lai mēs varētu turpināt savu darbu nākotnē. kamēr mums ir šāda te labā griba un vēlma rīkoties, es domāju, ka mēs noteikti varam rīkoties arī otrajā lasīmā. Paldies! Paldies, un tātad grozījums var iesniegt līdz 6. maijam. Un tāpat kā autobusu satiksmes gadījumā balsojums 1. jūnijā komitejā un jūlijā skatīsim šo jautājumu plenārsēdē. Tātad 6. maijā ir termiņš grozījuma iesniegšanai šīm ziņojumam un Kačēna kunga uh, eh, ziņojumam 7. maijā. Labi, nākamais punkts darba kārtībā ir Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem. Mūsu referents ir Marinesko kungs lūdzu. Marinesko kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi! Kopš mēs pagājušo reizi runājām par šo regulu, man ir bijušas vairākas tikšanās ar ēnu referentiem, un es vēlētos pateikties viņiem par sadarbību un arī par viņu vēlmi iesaistīties šajā darbā. Mums tāpat notika arī vairākas trialogu sanāksmes ar padomi, un Tāpēc arī e, šobrīd jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka mums ir vairāki mutiski grozījumi, kurus esmu iestrādājis. Un šajos mutiskajos grozījumos esmu iestrādājis tos aspektus, par kuriem runāju ar padomi un ar ēnu referentiem. Un mums izdevās par tiem vienoties. Mēs Tāpat arī pārunājām kompromisu grozījumus pēc tam, kad biju nācis klajā ar tiem. Mēs tātad tikāmies ar ēnu referentiem un mums izdevās vienoties par kompromisu grozījumiem. Kā jūs zinat, bija apmēram 80 grozījumu. Un šobrīd man šķiet, man ir izdevies iestrādāt tos visus kompromisos vai arī citos grozījumos, Un tagad mēs varētu arī panākt vienošanos eh, politisko grupu starpā. Es vēlētos pieminēt divas lietas, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas. Vispirms es piekrītu padomas nostājai, kas paredzēja papildināt dokumentu ar pielikumu un arī apstiprinot ar šīs regulas palīdzību vairākus koridorus, lai mums būtu šāds te konkurētspējīgs eh, transports tīkls. Ir grozījumi, kas attiecas uz pilsētām, ar kurām iet šie koridori, bet es ceru, ka mums izdosies vienoties arī šajos punktos. Otrakārt, viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuriem diskutējām, bija šis te viens pieturs punkts, jeb viens pieturs aģentūra. Es domāju, ka tagad mums ir izdevies panākt vienošanos politisko grupu starpā un arī ar padomi par šo ļoti svarīgo punktu, jo mums ir ļoti uh, svarīgi panākt tieši vien pieturs, a, viens pieturs aģentūru, lai uh, koridoru izmantotāji varētu vērsties eh, pēc atļaujas un saņemt tātad atļauju noteikts jaudas pārvadāšanai. Viens jautājums joprojām ir strīdīgs mūsu sarunās ar padomi. Par tiem, kuri varētu nākt klajā ar šādām prasībām, saņemt atļaujas, bet, nu, redzēsim, kā šis uh, jautājums tiks risināts. Mums ir atvērts tirgus Eiropā un mums ir nepieciešams rast risinājumu, bet pagaidām padomu nepiekrīt šīm te priekšlikumam, kas paredz diezgan atvērtu pieeja attiecībā uz atļauju izsniegšanu. Nu, redzēsim, vai mums izdosies panākt vienošanos vai nē. Un es ar uzmanību uzklausīšu jūsu viedokli par uh, grozījumiem. Uh, Un jāsaka, ka pēc šodien notikušajām sarunām ar referentiem, ar ēnu referentiem, esmu izdarījis grozījums, un ar tiem jūs arī varat iepazīties un attiecīgi balsot rīt no rīta. Paldies! Paldies Marinesko kungam, un tagad vārds eh, ēnu referentiem vispirms eh, Livrātskī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apstiprināt to, ko tikko teica Maranesko kungs. Tā tiešām ir, ka visi grozījumi, kurus ir iesniedzis referents, kā arī citu deputātu iesniegtie uh, grozījumi, ir izskatīti, un mēs uh, vienojāmies uh, par dažiem vienkārši tos pieņemt Tur, kur nebija viedokļu atšķirības, un tur, kur bija atšķirības, tur mēs centāmies panākt kompromisus, un mums būs virkni mutisko grozījumu. Un gribētu uzsvērt arī to, ka mūsu grupā mēs šo projektu skatījām kā tādu soli brīvas uh, Eiropas dzelzceļa telpas virzienā. Mēs apspriedām dažādas iespējas, piemēram, par eh, iespēju jautāt, eh, tātad aicināt komisiju atsaukt šo projektu un iesniegt jaunu priekšlikumu pēdējās nedēļās. Mēs eh, panācām ļoti daudz šā, šī dokumenta sakarā, pateicoties pacietībai, kur izrādīja Marinesku kungs. Uh, uzklausot uh, dažādās pozīcijas no dažādajām prezidentūrām. Un priekšsādātājiem ir taisnība sakot, ka dzelzceļnieki, dzelzceļniekiem būs daudz iemesli, lai nenodrošinātu šī sektora veiksmīgu darbību. Tātad dažādas iegānstus var atrast, bet vienmēr ir šādi šķēršļi. Un vissvarīgākais ir definēt kravas satiksmes koridoru. Un šeit mēs esam vienojušies par šādu definīciju, un tajā tagad ir iekļauts, eh, iekļauti dzelzceļa eh, ceļi, gan eh, galvenie, gan papildus ceļi. Uh, Un te tiks iekļauti arī um, savienojumu posmi ar prāmjiem. Un uh, mēs uh, panācām arī to, ka tika izstrādāta viens uh, pieturas aģentūras definīcija. Un es domāju, ka mēs panācām labu kompromisu, un mums varētu būt šāda vienas pieturas aģentūra katram uh, celsaļa koridoram. Uh, Un šeit tātad mēs uh, tādējādi izpildīsim šī sektora prasības. Uh, tātad dažādas organizācijas, CR un uh, IAM ir izteikuši zināmas prasības. Šeit bija detalizēti jautājumi un ir runa arī par strīdu izšķiršanas kārtību starp dažādām institūcijām un uh, grupējumiem. Es atbalstu, ka vismaz tā izskatās, ka visās dalībvalstīs izņemot divas, uh, Malta un Kipra, uh, mēs esam tātad ņēmuši vērā visas pārējās valstis šajā analīzē un um, Mēs arī uh, atļāvām koridoram veidoties Slovenijā. Viena no bažām, kas mums ir, ir fakts, ka krāvu satiksme pa dzelzceļu nav dalībvalstu prioritāte. Un uh, tas, ka dalībvalstis nevēlas investēt šajos projektos, bet, ja mēs runājam par termiņiem, divi gadi, seši mēneši uh, iesniegumu iesniegšanai, un arī šie citi punkti, kas bija strīdīgi. tajos mēs panācām vienošanos. Un tāpēc mūsu grupa ir apmierināta ar to, ka mēs esam ļoti daudz panākuši un ka esam beidzot pieņēmuši šos te priekšlikumus. Un tāpēc gribu apstiprināt, ka mums ir balsošanas saraksts, uh, Uh, un ir panākt plaša vienošanās, un balsošanas saraksts um, ir tāds, ka to varētu atbalstīt plašākais vairākums, un gribētu aicināt kolēģus uh, varbūt dažreiz atteikties, piekāpties no kaut kādām ambīcijām Es arī uh, atkāpos no dažiem saviem grozījumiem, un arī Marinesko kungs atteicās no dažiem grozījumiem. Tātad lūdzu, uh, neņemiet ļaunā to, ka daži no jūsu grozījumiem varbūt nav pilnībā ņemti vērā, bet uh, tādējādi mēs esam panākuši šādu te galīgo rezultātu, kas ir pozitīvs un cerams, ka mēs varēsim šo arī pieņemt. Bilbao kundz no Alde. Muchas gracias, presidente. En primer lugar. Priekšsēdētāja kungs. Sākumā, protams, ka vēlos pateikties Marinesko kungam, jo viņš ļoti saspringti ir strādājis šajā patiesi sarežģītajā jomā. Bet gribu pateikties arī tiem darbiniekiem, kas strādā sekretariātā un arī asistentiem, kas dažkārt vēl vairāk cieši nekā mēs. Šodien priekšpusdienā mums bija pēdējā sēde, visi iesniedz grozījums, arī Aldi iesniedz samērā daudz grozījums. Un iepriekšējās sarunās tie vēl netika ietvērti. Nu, vismaz šeit mēs mēģinājām šo parlamenta pirmā lasījuma tekstu pienācīgi aizstāvēt. Mēs mēģinam strādāt konstruktīvi. Mēģinam attīstīt konstruktīvu projektu. Cilvēku skatījumā tas varētu būt šis eiropeiskais uh, projekts, un, protams, ka vēlamies to īstenot. Ir problēmas. Ir problēmas ar definīcijām, piemēram, par uh, pirmo pielikumu, par uh, noteikumiem, kāda ir spēkā, un par jauno koridoru nozīmēšanu. Uh, konstatējam, ka otrais pielikums ir tekstā iekļauts, bet nu par dažiem jautājumiem varējām vienoties. Atgriežoties pie pirmā pielikuma, tajā ir uzskaitīti dažādie koridori. Un arī šodien sēdē mums vajadzētu par to vēlreiz parunāt. Mēs uzdevām jautājumu, kādēļ šis priekšlikums tika izteikts un nevis kāds cits. Šo jautājumu uzdevām padomē, bet diemžēl nesaņēmām atbildi. Un atbildi bija tāda, nē, nu labi, tā ir vienkārši dalību valstu uh, lēmuma izpilde. Tagad grozījums par pirmo pielikumu. To mēs nevaram pieņemt, bet citus grozījumus, kas ir attiecināti uz koridoriem, tos mēs varēsim pieņemt. Un katrā gadījumā mēs mēģināsim aizstāvēt pirmā lasījuma tekstu. Šodien priekšpusdienā varējām dažus kompromisus sasniegt, bet ir tāds jautājums, kas visus satrauc un proti. Tā tad šīs vienas pieturas aģentūra. Ir dažādas pozīcijas attiecībā uz šo jautājumu. Šodien jau par to varējām priekšpusdienā runāt un tiek runāts par šo vienas pieturas aģentūru visiem Eiropas koridoriem, bet liekas, ka tas nav īstenojams. Un tad ir citi, kas saka, ka ik uh, dalība valstī varētu būt šī viens pieturs aģentūra. Un tad vēl ir arī priekšlikums, ko ir izteikusi man politiskā grupa, kas būtu trešā alternatīva. Un tas nav viss uh, līdz šim jau bijis uh, izteikts, bet, nu, ideja tāda, ka varētu būt viens pieturs aģentūra katram koridoram. Un šādā veidā mēs varētu um, īstenot tādu eiropeisku pieeju šim, šai domai, šim, šai idejai. Un rūpēties par to, lai šie koridori arī patiesi funkcionētu un lai mēs varētu tādus, nu, tādus priekšlikums arī aktivizēt. Un tas varētu būt tāds tā kā risinājums, lai rastu vienošanos. Tagad par institūciju, investīcijām. Padomēji bija. Uh, nu, dažas bažas pievēršoties šim aspektam. Bet, nu, tomēr tiek norādīts uz to, kas arī mūsu skatījumā ir nepieciešams, ka ir nepieciešams plānot investīcijas. Šie vispārējie projekti, es esmu daudz tādus strīdīgus aspektus pieminēt, jūs, bet nu, es par dažiem citiem varētu jau vienoties, nu, jau arī rīt. Un varbūt, ka mēs varētu vienu tādu projektu uh, atrast un arī uh, vienoties par kaut ko tādu, kas ir līdzīgs uh, pirmajam lasījumam parlamentā. Tagad Krāmerkungs. Paldies uh, Marinesko kungam, arī sekretariātam, kas mūs patiesi ir ļoti atbalstījis un arī ēnu referentiem. Divi tādi būtiski punkti mūsu skatījumā bija izšķirīgi, kādēļ mēs varējām piekrist kopumā. Sākotnējais priekšstats, kāds ir komisijai par prioritāti kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, neraugoties uz zaudējumiem, nu, no tā mēs varējām atteikties, jo ietvars ir dažāds. Mēs esam bieži par to diskutējuši. Es pārstāvu Vāciju. Uh, Vācijā, un nu tā tad kombinēts transports visās trasēs ir iespējams, un ir valstis, kur um, ātri vilcieni tikai kursēm noteiktos maršrutos, uh, bet mums, teiksim, ir tāda kombinētā satiksme. Nu, protams, ka tas ir jāievēro, un mēs negribējām, lai tāda, nu, tāda principiāla rezervēšana ir trasēm ir iespējama lai divas, desmit vai divdesmit uh, cilvēku uh, vilciens no tiem varētu atteikties, lai varētu tikai rezervēt šādus koridors, nemaz nezinot, vai tie vēl tiks izmantoti. Tas ir ļoti nozīmīgi, un manā skatījumā tas ir jāpiemina, jo ir dažādā situācija, un es nevaru iedomāties, ka kāds no mums politiķiem varētu doties uz uh, savām valstīm un teikt, ka mums ir lieliski, teiksim, kravu pārvadājumi pa dzelzceļu, un tādēļ jums ir stundu ilgāk jāgaida reģionālo vilcienu. Nu, tagad es gribētu redzēt, kas ar tādu ideju varētu doties uz saviem uh, uz savām atbilstošajām valstīm. Mēs atradām arī daudz dažādas kompromisus, bet gribu norādīt uz pāris uh, lietām, kas mūsu skatījumā ir nozīmīgas. Nu, tagad ir tāda deleģēto darbību princips arī pieminēts, un ir skaidrs, ka parlaments tiks iesaistīts, un komisijai nav tiesība vienkārši uh, izteikt savus grozījumus. Tie ir deleģēti akti. Un uh, es gribētu, lai tiešām tas tiktu korekti piemērots. Un otrkārt, kāda tad būs situācija, kad būs šīs vienas pieturas aģentūra un uh, atbildīgās iestādes uh, būs atšķirts no infrastruktūras menedžmenta? Ir skaidrs, ka šīs trases, kā lai saka, um, atļauj izmantot, uh, to dod uh, menedžeri trasei. Un uh, augstākas eh, hierarhijas iestāde nevar teikt, ka mēs to tagad izmantojam un mums ir vienalga, kas notiek ar tālsatiksmes vai reģionālās satiksmes eh, vilcieniem. Tikai tad, kad infrastruktūras menedžeri ir atļāvuši kursēt eh, kādam citam. Tad augstāka ranga iestāde var lemt, jā, nu tagad tādu vilcienu varētu pārvietoties, jo ir tas nepieciešams. Uh, Nu, viņiem netiek dod tāda absolūta prioritāte, bet tie lēmumi, kādi tiek pieņemti, un tas lēmums, ka šī trasa tagad ir brīva, to nevar atsaukt, ja, nu, viņiem, piemēram, nepatīk tas, ka konkurence viņu trasi izmantot. Jo arī konkurence Eiropā ir ļoti atšķirīga. Ir valsts, kuras bloķē uh, uh tādu brīvu izmantošanu, ir nacionālajie, piemēram, uzņēmumi, kas ir 20-30 trases rezervējuši un neizmanto. Uh, Tās ir rezervējušas šīs trases tikai tādēļ, lai eh, konkurenti to neizmanto. Mēs gribam, lai vairāk krau tikt pārvadātu pa dzelzceļu un nevēlamies tādus mākslīgus konkurences. Eh, um, eh, tādus labvēlīgus noteikumus radīt, lai pa autoceļiem kravas tiktu pārvadāts jābūt ir tādai aktīvai darbībai. Tagad viens pieturs aģentūra. Mēs, protams, esam daudz diskutējuši. Mūsu priekšstats bija tāds, ka kādai augstāk stāvošai organizācijai jābūt, kurā vērstos uzņēmumi un kas pieprasīja tādu pārobežu trasi. Un lai tāds uh, pieteikums nevarētu, nevajad, lai to nevajadzētu četrās infrastruktūrās ieslēgt. Lēmums, uh, un es arī iepriekš par to runāju, ka infrastruktūras menedžeri uh, būtu tie, kas pieņem lēmums. Vēl viens atklāts jautājums ir, kas paliek. Un padomi izturst tā, it kā būtu divas tādas augstākas hierarhijas iestādes. Viena, kas piešķirs šīs trases un savāktu pieteikums un pārbaudītu, un cita būtu atbildīga par to, lai īstermiņa un ilgtermiņa investīcijas tiktu uh, Uh, plānots. Es domāju, ka dalījums um, uh, izraisītu dubultas diskusijas. Jo ja pamanām, ka ir tāda liela nepieciešamība un to tomēr nevaram uh, izmantot tādēļ, ka nav vienas sliedas vai pēc 5-6 kilometriem uh, otras vai trešās lietas atrisināt problēmu. Un, ja tas viss ir izdiskutēts, tad vajadzētu, kā lai saka, arī pieņemt lēmumu. Nu, varbūt tad arī uh, varētu šādas lietas izbūvēt. Nu, protams, ka inženieriem uh, dzelzceļa jomā dažkārt ir uh, ilgāk nepieciešams un uh, eh, rasta, kā piemēram, 60 gadus. Sliedas tiek vilkts un nav aizvien vēl izvilkts, bet nu, es esmu uh, optimists pie Veronas, arī gandrīz simts gadus plāni bija, kamēr tik īstenojās, nu esmu optimists. Tātad uh, daudz kompromisu ir tāda, kas ir atrasta, mēs esam visi pavirzējušies eh, soli uz priekšu, paldies visiem. Nu, es redzu, ka priekšsādātājs jau ir pacēlis āmuriņu, man jābeidz runāt. Thank you for the ECO, Mr. Epping. Paldies, tagad aicinu e grupas vadā. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Arī es eh, lielos vilcienos atbalstu šo ziņojumu un kompromisus, kurus iesniedzis referents. Jo īpaši es piekrītu eh, šim te koridoru principam, protams. Vienīgais jautājums man būtu, vai tas tik tiešām ir Eiropas jautājums un kā tas tīri darbojas praksē jo mēs grasamies izveidot kopīgu iestādi vienas pieturas aģentūru, un eh, tā es arī veltītu eh, lielāko kritiku, vai tā tik tiešām darbosies, vai nebūtu labāk, ka mēs paturētu šo sistēmu eh, dalību valstu infrastruktūru ietvaros un vienkārši nodrošinātu labāku savienojumu šīm te infrastruktūrām un paredzētu iestādi, kas raugās, lai šī sistēma būtu pietiekami caurskatām. Jo ja mums šī te viens pieturs aģentūra nedarbosies, tad nekas nenotiks. Mēs gluži vienkārši gaidīsim šos vilcienu ceļus. Un, un kā Krāmer kungs teica, eh, lielās valstīs, kā piemēram Vācijā un Francijā, mēs eh, saskarsimies ar milzīgām problēmām. Ne jau viens pieturs aģentūra Rotterdamā varēs eh, izlemt šo jautājumu. Mums būs nepieciešama sadarbība starp Vācijas iestādēm un Francijas iestādēm un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es kā kompromiss ieros ierosināt, ka mēs labāk um, pamēģinām uh, attiecīgi savienot esošās sistēmas pāris gadu laikā, un tad arī paraudzīsimies, vai ir iespējams ieviest šādu te viens pieturs aģentūru. Tātad mums ir nepieciešama pakāpeniskāka pieeja. Tas atgādina par situāciju uh, pasta nozarē, kā priekšsēdētājs lieliski zina, mēs uzsākām šīs diskusijas pirms desmit gadiem, un gal galā mēs um, piekritām uh, šiem te priekšlikumiem, bet tas bija pakāpeniski. Tātad tas bija process, kas bija soli pa solim, un es domāju, ka šāds process soli pa solim būtu labāks risinājums nekā pārējais viens pieturs aģentūra tūlīt, un šādi pārēj, šādi aģentūra varbūt nemaz nedarbotos. Paldies! Paldies, un tagad vārds Groškungam. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribētu pateikties referentam, un mēs Eiropas tautas partijas grupā arī, protams, uzskatām, ka ir svarīgi, lai būtu tāda patiesa Eiropas koncepcija un nevis vienkārši nacionālo koncepciju summa. Um, bet šajā dokumentā, šajā jautājumā varbūt tas nebūs tik vienkārši. Un es tomēr domāju, ka referents jau ar ēnu referentiem ir paveicis labu priekšdarbu un tiešām iet šajā virzienā. Tātad uh, šī te iestāde, institūcija, kas darbosies, tai būs jābūt starptautiskai institūcijai, nevis šai apkopojošai eh, institūcijai. Kas attiec uz eh, pārvaldību, mēs arī piekrītam, ka ir jābūt iespējai ilgtermiņā plānot un īstermiņā risināt īpašas situācijas eh, kas droši vien attieksies arī ar, uz konkrētiem plānošanas termiņiem. Un šeit būtu jānodrošina zināms Uh, prioritātes, lai neapdraudētu visu šo koncepciju. Katrā gadījumā referents un uh, visi, kas strādā šajā virzienā, uh, var rēķināties ar mūsu atbalstu, un um, es domāju, šis pareizais ceļš ir izvēlēts, un es ceru, ka komisija arī turpmāk strādās ar mums kopā. Paldies! Paldies! Jā, Kadravī kungs, lūdzu. Jā, dank vēl, voorzitter. Ksana Vila aansluita bij. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties iepriekšējo runātāju teiktajam un pateikties referentam par paveikto darbu. Es domāju, ka gal galā mēs panācām vairāk progresa nekā mēs sākumā domājām. Jāuzdod divi jautājumi. Pirmkārt, vai šīs regulas piemērošana uh, nodrošinās progresu, vai mēs ar šo regulu uh, kravu uh, satiksmi pa dzelzceļu padarīsim pievilcīgāk, vai būs integrēta uh, kravu satiksmes sistēma Eiropā. Tas ir pirmais jautājums, kas mums jāuzdod. Un otrs jautājums - metode. Vai šis uh, piedāvātais risinājums ir pietiekami piemērots un elastīgs? Un man šeit ir iespējas, ka mēs varam uh, atbildēt drīzāk jā nekā nē. Kaut gan tas viss vēl nav pabeigts. Šeit uh, ir svarīgi aspekti. Pirmkārt, eh, preču jeb kravas attieksmes definīcija. Šeit noteikti ir iespējas uh, šo te koridoru sarakstu šeit iekļaut, un tad mums vajadzētu būt arī elastīgiem deleģēto aktu kontekstā. Eiropas parlamentam šeit ir jāiesaistās, un tagad šīs te beidīgi slavenās viens pieturs aģentūras šeit arī uh, būtu jābūt iespējai noteikt šīs kapacitātes. Piedāvātais risinājums, manuprāt, ir pareizais ceļš, un to vajadzētu arī iet. Mums nevajadzētu veidot nacionālas eh, vienas pietunas aģentūras. Mums ir eh, vajadzīga integrētāka sistēma, un tas ir tas pareizais ceļš. Bet es domāju, ka tagadējās koordinācijas sistēmas arī tajā visā būtu jāintegrē, tātad jāsavieno. Viena lieta jau neizslēdz otru. Ja ir lietas, kas šobrīd darbojas, tad tās nevajag atcelts. Bet mums vajadzētu iet šajā vienotības virzienā, un šīs viens pieturs aģentūras iet šajā virzienā. Mums ir taču jābūt iespējai arī risināt strīdus. Uh, strīdu izšķiršanas vietai jābūt, un priekšsādātāja kungs mums nevajadzētu lolot ilūzijas un sagaidīt, ka ar šiem grozījumiem pēkšņi visa uh, eh, kraus attieksme pa dzelzceļu kļūs uh, absolūti efektīva. Nē, šeit būs vajadzīgi vēl citi pasākumi un būs vajadzīgs laiks, un par to mums būs uh, laiks vēl runāt groškungi ietvaros, tātad būs vajadzīgi vēl vairāk pasākumu, lai padarītu krāvas attieksmi pa dzelzceļu konkurētspējīgāku. Bet es šom, domāju, ka šis ir pirm, pareizais solis pareizajā virzienā, un tāpēc varam atbalstīt referentu. Paldies, Maišners kundze. Jā, jā, es varu uzreiz turpināt. Uh, tika teikts, ka tas ir solis pareizajā virzienā attiecībā uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, kas būtu Eiropā, bet no nu arī ne pēdējais solis. Tā tas ir. Tieši tā ir problēma. Mēs gribam, lai dzelzceļa pārvadājuma Eiropā pārobežu kontekstā labi funkcionētu, kā tas jau ir uz papīra, bet realitātē tā vēl nekad nav bijis. Pievērsīšos diviem punktiem. Krāmerkungs jau runāja par to, ka Vācijā saskaramies ar problēmu, ka kravu pārvadājumu prioritāti vienkārši nevaram īstenot, jo visādi citādi sambruktu uh, reģionālā un piepilsētas attieksme. Tā tad labi, ka tas tā nav. Un otrkārt, viens pieturs aģentūra. Šeit situācija patiesi ir tāda, ka man politiskā grupa aizvien vēl diskutē, nu kāds tad būtu tas labākais risinājums. Nu, sēna referenti norādījusi to, ka ir trīs dažādi priekšlikumi. Mm, tas Eiropai visatbilstošākais būtu tas, ka mēs teiktu, viens aģentūras pietur par koridoru un tad nacionālās, nu tad tam piemēroties. Uh, Mums daži domā, domāju, ka tā var teikt, ka Nacionālās vienas pieturas aģentūras tās vēl nekoordinē pietiekam labi savu darbu, bet ja tās koordinātu pietiekam labi, tad eh, tiktu saistīts ar to un tad ieviestu tādu sistēmu, kas būtu tāda tā kā dubulta. Mēs Eiropā arī esam sākuši, lai uh, vienkāršot nevis uh, sarežģītu sistēmas, un lai sistēmas būtu uh, bez eh, kavēšanās. Un visi, kas saka, nu jā, ir nepieciešama viena šāda aģentūra uz koridoru, tie domā dažkārt, ka nebūtu iespējams, ja vien, vienā, teiksim, teritorijā nacionāli koordinātori strādātu un rastu risinājumu. Nu, praktiski, ka būtu nepieciešama arī tāda tā kā arbitrāža. Bet kā nu mēs darīsim, lai nākotnē rastu šādu risinājumu? Es dažkārt domāju tā, nu varbūt, ka būtu arī viens tāds risinājums iespējams. Uh, Uh, teikt šīm vienas pieturas aģentūrām nacionālā līmenī, lai viņi labāk koordinētu savu darbu, lai šī dzelzceļa satiksme labāk uh, strādātu Eiropā, labāk nekā līdz šim. Mrs. Ayala Sender. Ayala Senders, kundz, lūdzu. Gracias, presidente. Sí, yo agradezco. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies Marinesko kungam un visiem tiem, ar kuriem sadarbojos ar šo jautājumu pateikties. Šis nav vienkārši jautājums, bet nu dzelzceļa satiksmē tas bieži vien tā ir. Un tas, kas ir interesanti, manuprāt, ja mēs runājam par šīm vienas pieturas aģentūrām un ja netiek sasniegta vienošanās, kas šādā gadījumā rada tādu kad nerada tāda Eiropas uh, šo koridoru uh, pārvaldījumu, tad no nu, katru koridoru varētu pārvaldīt, un tas ir vairāk nekā nacionālais līmenis. Nu, protams, ka sistēma tāda, ka nacionālā koordinēšana, protams, gribētu vislabākā veidā darboties, bet, nu, dažās jomās nav īsti funkcionējusi, citās atkal ir. Tādēļ, nu, vajadzētu uh, padomāt par to, kā varētu būt tāda pārnacionāla uh, pārvalde. Un tad Marinesko kungs mā, arī es iesniedzu divus grozījumus. Tos jūs nevarējāt akceptēt, nu vismaz tajā balsojuma sarakstā, kāds ir izdalīts. Un šeit es gribētu lūgt, ja jūs pārstrādājat šo lapu, varbūt, ka jūs varētu tos mans grozījums arī vēl iekļaut. 116. grozījumā es eh, noslēgumā tikai to, ko jūs trešajā pantā neesat iekļāvis, eh, pievienoju proti, ka koridors eh, jeb ten eh, ka koridoram jāietver sevi ten tīkli un šie prioritārie uh, eh, koridāri, ja tie tiek eh, attīstīti, tad ir jāparādz arī piemērojums dzelzceļa koridoriem. Uh, Nu, 116. ir tikai šis piemērojums. Tātad ten prioritārie projekti, kas tiek attīstīti īpaši kravu pārvadājumiem, tiem jātiek piemērotiem tam, kas uh, ir paredzēts šajā koridoru satiksmē. Un uh, 158. šeit runa ir ne tikai par ostām, jūras ostām, apjomostēm, bet par multimodālām platformām. Arī tas ir jāievēro, jo koridoru izpratnē pārkraušanu uz citiem transporta līdzekļiem arī jāiz, jāievēro. Nu, tas nākotnes plānošanā jāietver. Tātad šīs multimodālās platformas. Uh, lai preces varētu uh, tikt uh, nogādātas tur, kur tās jānogādā. Paldies, Kramer kungs, jūs gribējāt izteikties, bet īsi lūdzu. Jā, es vēl piemirstu divas lietas. Mēs šorīt ar referentu vienojāmies, ka 13. pantā, 5. punktā um, recognizing ir jāizstāja ar respecting. Tas ir balsošanas rakstā 14. lapusē un ka H kompromisā uh, arī vēl silent freight trades ir jāņem vērā. Un pēdējais punkts, vēl kad Ravīkungam, protams, ir pilnīgi taisnība, kamēr ietver nosacījumi ir tik nestā, netaisnīgi, ka citas, eh, tra, citi transporta veidi saņem subsīdijas, celsaļiem nav iespējas, tāpēc ir vajadzīgs uh, godīga konkurence, ja ne pat uh, labvēlīgāk konkurences apstākļi šim videdraudzīgiem transportam. Paldies! Pavisam īsti no savas puses uh, gribētu arī apsveikt referenti, referentu par uh, viņa darbu un arī ēnu referentiem gribu pateikties par ieguldīto darbu. Man tiešām uh, rūp krāvu satiksmi pa dzelzceļu Eiropā un um, uh, Nu, ja mēs neko nedarīsim, tad drīz šis transporta veids praktiski izzudīs Eiropas Savienībā. Pēc 20 gadiem mēs varētu saskarties ar situāciju, ka tas vairs nepastāvēs. Un Liberātska kungs teica, ka dažkārt problēmas um, cenšoties attīstīt mūsu dzelzceļus, bieži vien rodas pašu dzelzceļu vidū dalību valstīs Daži teica, ka uh, šis ir neliels solis uz priekšu, un tas man atgādināja Nēla Armstronga teikto, kad viņš uh, nolaidās uz mēnesi. Uh, ja viņš man ļautu, tad es uh, varētu viņu citēt, sakot, ka varbūt šis ir mazs solis celsaļiem, bet ir vajadzīgs milzīgs lēciens cilvēcei. Paskarēlīkums no komisijas lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos komisijas vārdā pateikties Marinesku kungam, kā arī Jānu referentiem un visiem transporta komitejas locekļiem, jo man šķiet, ka šīs te diskusijas pēc uh, izskatīšanas pirmajā lasīmā iegāja tādā gūtnē, kas palīdzēja radīt rezultātu, kas mums uh, dod iespēju iet uz priekšu. Es pēc tam pievērsīšos dažiem grozījumiem, jo īpaši, bet uh, Kopumā runājot, es vēlētos teikt, ka diskusijas par šo komisijas regulas priekšlikumu galvenokārt ir par to, vai mēs vēlamies paturēt pašreizējo status quo dzelzceļa nozarē, proti situāciju, kurā infrastruktūru pārvaldnieks un dzelzceļa uzņēmumi darbojas un organizē savu darbību balstoties uz galvenokārt uh, dalībvalstu aspektiem un tikai pēc tam domā par kopējo Eiropas uh, aspektu. Vai arī mēs vēlamies ar koordinācijas instrumentu palīdzību organizēt šo nosari, un tādā gadījumā mums ir nepieciešama arī reglamentējoša noteikuma, kas ir obligāti. Šī te transporta komiteja, kas ir bijusi ļoti kritiska, jo īpaši savā pagājušajā sanāksmē, izsakoties par šo te uh, pirmās dzelzceļa pakotnes īstenošanu, tagad var pati piedalīties šajā darbā, lai veicinātu noteikumu īstenošanu. Tātad viss, kas attiecas uz uh, tirgus īstenošanu, starptautisko transportu un tālāk un tā joprojām. Tātad pieņemot šo te priekšlikumu un pieņemot arī grozījumus, kas iet šajā virzienā. Bet, diemžēl, ir grozījumi, kas iet arī pretējā virzienā. Un vismaz no komisijas viedokļa mums būtu jābūt piesardzīgiem šajā jautājumā. Un tagad es gribētu eh, pievērsties grozījumiem pavisam īsi, kas attiec uz vienas pieturas aģentūrām. Es vēlētos atgādināt, ka sākotnējā komisijas priekšlikumā, kas eh, netika pieņemts padome bija paredzēt viens pieturs aģentūru katram koridoram, lai šī, šai iestādē būtu lēmumu pieņemšanas uh, pilnvars no koridora sākuma līdz beigām. Tagad mums ir viens pieturs aģentūras, kas ir nacionāls aģentūras, kas ir atbildīgs par vairākiem koridoriem, bet nacionālā, tātad dalībās līmenī. Bet tas nedarbojas, tas nedarbojas, jo šīs te vienas pieturas aģentūras tiek izmantotas tikai ļoti, ļoti daļēji. Tātad to izmanto dzelzceļu uzņēmumu, kas vēršas ar prasību par atļauju saņemšanu. Un Diemžēl vienas pieturas aģentūrām var veltīt kritiku, jo dažkārt tiek piešķirtas jaudas vienam uzņēmumam, nevis citam, dažkārt šīs jaudas tiek izmantotas, dažkārt nē. Tad, tad ir nepieciešama caurskatāmība un tāda pārvaldība, ka, kurā nebūtu nekādas diskriminācijas. Tātad viens pieturas aģentūra katram koridoram. Un, protams, ka šīs aģentūras ir jākontrolē attiecīgi regulātoram lai nodrošinātu to, ka konkurence ir godīga. Ir 140, 142 grozījums, kas paredz eh, to, ka nav šādas kontrols iestādes, un, manuprāt, tas ir solis atpakaļ. Tālāk atļautās kandidatūras. Mm, man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi šim priekšlikumam. Šobrīd šīs atļaujas var saņemt operatori, kas nav dzelzceļa operatori, bet kas pieprasa šīs atļaujas, lai tālāk tos nodotu dzelzceļa operatoriem. Un tas ir atļauts nacionālajā līmenī, bet uh, varbūt ne visa koridora garumā. Ja mēs vēlamies, lai šie koridori darbotos, tad mums ir nepieciešami vienādi konkurences noteikumi visiem visā šī te koridora garumā. Un tātad šī te authorize applicants, jeb uh, tie, kam ir iespēja uh, saņemt atļaujas, šis jautājums vēl ir jāizskata, un es tomēr uh, vēlētos, lai mēs uzstātu padomē, lai mēs vienotos par kompromisu uh, priekšlikumu. Jāsaka, jau ir šādas te idejas, uh, kas varētu palīdzēt uh, panākt kompromisu, bet mums noteikti ir jāiet vēl tālāk. Ja mēs neatļaujam šīs te um, atļautās kandidatūras, tad kam gan vispār kalpo šāds te koridors? Tālāk, pārvaldības iestādes. Mūn, mūsuprāt, pārvaldības iestādēm ir jābūt pārvald, tātad, tā ir jābūt apsaimnie, tā ir jābūt apsaimniekotāju valdei. Tā ir jābūt ar juridiskām kapacitātēm un mums te nebūtu jā, jājauz dažādās intereses. Mēs vēlamies, lai šajā valdē darbotos infrastruktūras pārvaldnieku un nevis dzelzceļu uzņēmumu pār, pārstāvji, tāpēc, ka dzelzceļu uzņēmumu pārstāvji ir klienti šī gadījumā, un mums ir jānodrošina godīga konkurence. Dzelzceļu uzņēmumiem, protams, būtu savs vārds sakāms jo viņi ir koridoru klienti, bet viņi varētu apvienoties konsultatīvās uh, padomēs, kas, uh, protams, attiecīgi varētu ņemt vērā operatoru viedokli, bet ne katrā ziņā šajā valdē, jo tas varētu ietekmēt gudi konkurenci. Ļoti delikāts jautājums, uh, pirmajā lasīmā vismaz, bija jautājums par prioritāriem noteikumiem. Es domāju, ka šīs kompromiss, par kur vienojās padome, nav uh, gājis pietiekami tālu, kā to vēlētos komisija, bet jāsaka, mēs esam ļoti delikātā situācijā, to atzinas arī referents un grozījumi īpaši neatšķirs no kopīgās nostājas, bet ir daži grozījumi, kas, manuprāt, ir bīstami. Mēs nesakam, ka dzelzceļa krabām būtu jābūt prioritārām salīdzinot ar pasažieriem. Tas ir nepieņemami. Bet mēs gluži vienkārši uzskatām, ka koridoru garumā infrastruktūra pārvaldītājiem ir jāvienojas par kopīgiem prioritāriem noteikumiem, lai netiktu diskriminēts kravu, lai netiktu diskriminēt kravu pārvadājumu salīdzinot ar pasažieru pārvadājumiem kā tas ir šobrīd. Tātad nevajadzētu prioritizēt, bet nevajadzētu arī diskriminēt. Tāpēc arī daži grozījumi 151. 153. kas izslēgtu šādus te prioritāros noteikumus, mūsuprāt, nav pieņemami, jo tas pilnībā atšķaida šo regulu un uh, tā zaudē savu jēgu. ir daži grozījumi, kas attiecas uz regulātoriem. Mēs nevaram izveidot regulātoru visam dzelzceļa tīklam kopumā, un, protams, ka regulā, regulātors ir saistīts ar nacionālo tīklu, tāpēc mums ir nepieciešama tāda regulātora, kas savstarpēji koordinētu savu rīcību. Es redzu, ka priekšsēdētāja āmurs jau ir pacēlts, un tāpēc es noslēgšu pavisam īsi sakot, ka komisijai šie te grozījumi par koridoru trasēm noteikti ir svarīgi, Mēs saprotam, ka tie ir svarīgi deputātiem, kuri tos ir iesnieguši, bet mūsuprāt, eh, koridori drīzāk ir svarīgi attiecīgā eh, biznesa plāna ietveros. Tāpēc, mūsuprāt, koridori ir svarīgi ņemot vērā pieprasījumu tirgū un nevis eh, ņemot vērā uh, vēlmes, kādas varētu būt vienam vai otram grozījuma iesniedzējam. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies Paskarelī kungam! Es, tik, es cenšos ievērot laika grafiku, kas ir mūsu rīcībā, tāpēc arī bija pacēlis āmurīti. Marinais Kūkungs, vai jūs vēlētos pavisam īsi noslēgt šīs diskusijas? Jā, pavisam īsi. Atbildot Elka Drauji kungam var teikt, jā, tiesa, mēs eh, vēlējāmies uzlabot pašreizējo situāciju jeb status quo. Un ja tiek ko koordinēts tikai investīcijas, tas mums nepalīdzēs uzlabot transporta situāciju. Bet ja mēs paraugamies to, ka mums tagad būs viens pietūrs aģentūra, tad tādējādi gan mēs uzlabojam pašreizējo situāciju. Atbildot komisijai, varu teikt, ka pēc rītdienas balsojuma komitejā viss šīs bažas tiks kliedēts. Un vēlreiz paldies visiem par komentāriem un paldies ēnu referentiem. Paldies Marinesku kungam, atgādināšu, ka balsosim uh, rīt no rīta, pulksten deviņos. Un jums būs nepieciešams balsošanas kartes, jo balsojums varētu būt ilgāks un sarežģītāks nekā pierasts. Tātad rīt pulksten deviņos sagatavojiet savas balsošanas kartas lūdzu. Nākamais punkts darba kārtībā ir ilgspējīga nākotne transportam, un mūsu referents Groškungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Ar sekretariātu mēs vienojāmies, ka mēs šodien varam diskutēt ka nākošo 14 dienu laikā es izstrādāšu kompromisu priekšlikums, tie būs rakstveidā, diskutēsim ar kolēģiem, un tad mēs varēsim balsot jūnijas sēdē, un es ceru, Groškungs atvainojiet, saka priekšsādētāji, ja uh, kāds vēlas diskutēt divpusē, tad lūdzu dariet to ārpus zāles, šajā telpā notiek tikai transporta un turismu komitejas sēde. Uh, Visas pārējās sēdes un tikšanās lūdzu ārpus uh, šīs telpas. Graškungs turpināt. Groškungs, tātad uh, balsojums plenārsēdē varētu būt jūlijas sēdē, un es gribētu lūgt kolēģis, lai tas tā arī paliktu. 367 grozījumi ir iesniegti. Nu, mums nebūtu jābūt pārāk pesimistiskiem, jo es domāju, ka daudzi grozījumi ir, nu, teiksim, vērsti vienā virzienā. 71 grozījums par 20. pantu, kas nosaka mērķus, un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienu kompromisu izstrādāt. 142 priekšlikumi uh, ir ar jaunām idejām, un tad ir nu, tādi uh, tīri uh, valodnieciski risinājumi, to var ātri atrisināt. Par jauniem priekšlikumiem. Manā skatījumā skaidrs ir tas, ka tie, uh, kas norāda uz stratēģiju Eiropas Savienībai 2020. gadam, tie ir jāievēro. Un, protams, arī CO2 izmešu jautājumu jāievēro, un es domāju, ka atsaucoties uz vienu, teiksim, tādu punktu, mēs varēsim vienoties, lai mēs visi varētu ar vieniem skaitļiem strādāt neatkarīgi no politiskās grupas, un līdz ar to 12 līdz 14 grozījumi nu jau būtu atrisināti. Ir skaidrs, ka transports kopumā, un daudz kolēģi to uzsver, ka tas ir ekonomiski un sociāli nozīmīgs, lai reģioni varētu attīstīties. Ļoti bieži tas ir nozīmīgs arī pilsētām. Protams, ka mēs varam uh, to, tam piekrist. Tagad par tirgu. Es domāju, ka šo jautājumu mums nevajadzētu atstāt novārtā. Tas ir nozīmīgs mūsu mērķis, bet ne vienīgais un ne pēdējais mērķis. Uh, Paralēli tam mēs arī, protams, strādāsim, lai pabeigtu darbu pie kopēja tirgus izveids un lai savienot to ar progresu vidas jomā, sociālā jomā un arī tajās jomās, kas ir nozīmīgas. Tagad runājot par nodevām, o, tām arī ir tāda nozīme izmaksu internalizācijā. CO2 izmeši, vīdes jautājumu problēma, drošības jautājumu. Visi tie ir tādi nozīmīgi jautājumi, un, protams, ka tiem ir jāpiešķir prioritāra nozīme. Par drošības jautājumu mums būs jāievieš atsevišķa sadaļa, un tajā arī visi tie grozījumi, kas ir iesniegti par šo jautājumu, tie būs ietveram. Papildus tam, es domāju, ka jāatsauk atsaucas uz jaunu programmu vai otru programmu ielu drošībai, ceļu drošībai un tās mērķiem. Zaļo koridoru pieminēšana, protams, kā arī šeit šim jautājumam jātiek ievērotam tāpat kā citiem aspektiem. Un es gribētu teikt, ka šeit ir jārod tāda sabalansēta pieeja starp to, kas ir nozīmīgs, un to, kas ir pārāk detalizēts šobrīd. Lai arī zinām, ka viss tas ir saistīts arī ar uh, balto grāmatu, un parlamentā es domāju, ka mēs ļoti detalizēti un dziļi par šiem jautājumiem varam diskutēt. Tagad prioritātes. Manā skatījumā ir un paliek tā sauktie finansējuma jautājumi par tas, kas ir attiecināms uz uh, finansējumu nākotnē arī būs ļoti nozīmīgs. Vēlos vēlreiz norādīt, ka finanšu fonds nav gluži jauns instruments, tam nav tādam jābūt. Mm, Tāpat kā komisija un komisārs to teica, šis finanšu fonds var, tiks, var tikt finansēts no esošajiem līdzekļiem, Daudz vairāk jāstrādā ar reģionālās politikas līdzekļiem, kohēziju un attīstību, tām jārada tāds tā kā tilts. Es domāju, ka lielāku uzmanību jāpiegriež abiem līmeņiem un šim jaunajam finanšu instrumentam. Pagājušajā nedēļā par to diskutējam, kā mēs vēlreiz par to varētu runāt, uh, it īpaši attiecībā uz garantijām ne tikai par pasažieru skaitu un infrastruktūru, bet arī runājot par riskiem, um, kas, ar ko sastopas daudzi uh, projekti. Nākošais jautājums. Uh, Nu, nedrīkst būt tāda šaudīšanās starp jēdzieniem, jo jēdzieniem jābūt skaidriem. Esmu pārliecināts, ka uh, Uh, visi transporta veidi ir nozīmīgi, arī autoceļi, uh, visi ir ieinteresēti vidē draudzīgāk kļūt. Un otrs - drošības aspekts. Jārespektē visi drošības aspekti, jārespektē uh, normas. Esmu pārliecināts par to, ka mm, loģistikas ķēde pilsētās gan personu pārvadājumies, gan arī kravu pārvadājumies būs instruments, kas būs nozīmīgs. Un tas ir ne tikai ekonomiskas dabas jautājums, jāievēro arī vidas sociālai uh, drošības kritēriji, kuri jārespektē. Un tas uh, to dara tādu plašāku nekā līdz šim. Un uh, ekonomiskums no vienas puses un vidu un sociālais, kā arī nodokļi no otras puses. Priekšpēdējais punkts. Mērķi, cik tālu tie ir nosakāmi. Un es domāju, ka šis princips attiecībā uz visām politiskajām grupām ar to esmu runājis un vēlos pateikties ēnu referentiem par tām pirmajām tikšanās reizēm, kāda bija. Es domāju, ka nospraust mērķus, tas ir ļoti nozīmīgi un mēs vēlamies to darīt. Un zinām, ka politikām dažkārt ir bīstami mērķus aprakstīt, bet labāk ir, lai mērķis ir skaidrs nekā tikai teorētisks apsvērums. Un uh, pēdējais punkts. Es negribu radīt jaunas aģentūras. Un tad uh, vienkārši tiek radīta kāda jauna struktūra un, un, un personāls tiek pieņemts darbā, bet es redzu to tā. Uh, autoceļu satiksmē tieši tāpat tā kā citās jomās aģentūrām, nu varbūt daži to tā ļoti nelabprāt redz, ka uh, aģentūrām jākļūst par Eiropas regulātoriem, jo pārāk bieži konstatējam to, ka tajos centienos, kāda mums ir Eiropas līmenī jau izdarīta, mūsu darbība ir neveiksmīga, tāpēc, ka nacionālā interpretācija vai nacionālais refleks, nu tā protekcionistiski darbojas attiecībā uz daudzām jomām un tas a, samazina tā darba efektivitāti, ko paveicam šeit. Īsumā Ja rīt mums būs aģentūras, kas tikai rada papīrus un noraksta statistikas datus, tad tādas mums nav vajadzības. Tad visas pastāvošās jau varam likvidēt. Bet, ja mēs redzam aģentūra darbības uh, nozīme regulējoši, uh, Eiropas līmenī, tad mēs varam padomāt, vai a, arī a, ceļu satiksmes jomā a, aģentūra var tikt radīta. Un kompromiss var būt tāds, ka to skata kopējā diskusijā par aģentūrām. Un šāda diskusija būs 2010. gadā vēl īstenojama. Un šeit tad mēs runāsim par saturu, ne tikai par fórumu. Katrā gadījumā paldies visiem. Nākošo 14 dienu laikā tikšos ar visiem ēnu referentiem un visiem tiem, kas ir izteikuši arī priekšlikumus, lai diskutētu par kompromisiem. Un es ceru, ka kompromisos mēs uh, radīsim arī balsošanas sarakstu, kas būs daudz īsāks, salīdzinot ar to, kā tas pat laban izskatās. Bet esmu nu, tā, tāds ļoti uh, paļāvīgs uz nākotni. Thank you, Mr. Grosh. Paldies, Groškungs. Uh, Priekšsēdētājs novērtēja to, ka jūs izteicāties uh, tik īsti. Lielas paldies! Un tagad vārds Alvāres kundzei. Paldies priekšsēdētāji, paldies Groškungam. Vispirms es vēlētos pateikties viņam par to, ka viņš ir izrādījis interesi darbā pie šī dokumenta un centies arī panākt versiju, kas būtu pieņemama visiem. Protams, ka Eiropas parlaments arī vēlas ietekmēt nākotnes transporta politiku. Arī es esmu iesniegusi virknu grozījumu, kuru mērķis ir papildināt Groša kunga sagatavoto dokumentu tekstu. Es vēlējos arī izcelt uh, drošības un uh, teritoriālās kohēzijas aspekts, manuprāt, tie ir ļoti svarīgi un ļoti cieši saistīti ar ilgspējību. Mums ir jāraugās uz lietām uh, ņemot vērā Eiropas perspektīvu, jo īpaši tas attiecināms uz transporta nozari. Un es uh, vēlētos eh, pievērsties šim jauninājumam, kas attiecas uz finansējumu, ko pieminēja arī Groškungs. Protams, kad mēs sagatavojam kādu politiku, mums ir nepieciešams arī finanšu ietvers. Varbūt tas nenozīmē, ka mums būtu nepieciešams īpašs fonds, kas būtu atvēlēts tieši eh, šim projektam, bet mums ir nepieciešams paredzēt zinām daļu līdzekļu, lai īstenot mūsu mērķus. Un ir ļoti svarīgi, lai bez um, stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošanas mēs domātu arī par transporta nozars atbalstīšanu. Vēl viens jautājums, kas nav skaidri izklāstīts šajā ziņojumā, ir efektivitāte. Vispirms mums būtu jāsaprot, ko mēs saprotam ar efektīvu uh, modalitāti. Un es domāju, ka šajā nolūkā mums būtu īpašs atbalsts jāsniedz jūras transportam un arī dzelzceļa transportam, jo es domāju, ka tas ir labākais veids, kā mēs varam sasniegt mērķus, kurus esam sev nosprauduši. Kas attiec uz pārējiem jautājumiem? Es domāju, ka mums būtu īpaši jādomā par pasažieru tiesībām, par sabiedrisko transportu. Nu, tie ir jautājumi, pie kuriem būtu vēl jāpiestrādā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Grīzbeks kundzei Alda grupas vārdā. Merci beaucoup de me Liels paldies par iespēju izteikties pavisam īsi. Es atvainojos par to, ka aizkavējos, bet eh, tas viss ir saistīts ar šās dienas uh, transporta satiksmes traucējumiem, nevis nākotnes transporta traucējumiem. Es, protams, vēlētos pateikties no sirds Meķu Grošam par lieliski paveikto darbu. Un dažos vārdos es vēlētos atgādināt, ka mūsuprāt un ALDE grupas eh, prāt, kuru es pārstāvu kā ANU referenti no šīs grupas, ir ļoti svarīgi tīri no strateģiskā viedokļa panākt vairākumu, vairākumu atbalstu šim ziņojumam, kas paredz mūsu politiku ilgtermiņā. Lai mēs būt spēcīgās pozīcijās, strādājot pie šī strateģiski tik ļoti svarīgā dosjē. Meķu Grošs atgādināja virkni svarīgu grozījumu, kas ir iesniegts šim ziņojumam, un es pilnībā piekrītu viņa prasībām, proti, ka mums ir jācenšas panākt kompromisus, lai mēs eh, dotu ne tikai pārskatāmību eh, šīm te dokumentām, bet arī, lai mēs pēc iespējas labāk saglabātu šī te ziņojuma diezgan skaidro uzbūvi, jo šis ziņojums nav īpaši garš, bet tas tomēr uh, ir ļoti svarīgs transporta nākotnē Eiropas Savienībā. Lai mums eh, nebūtu tāds kā, lai mēs te nebūtu tā kā Ziemassvētku eglītē sakarnājuši dažādas mantiņas, kas patīk visiem, bet lai uh, šis te ziņojums būtu kā vienots veselums un tajā būtu uzsvērts mūsu prioritātes. Tik tā par eh, šī te ziņojumu uzbūvi un stratēģiju, un tagad varbūt daži punkti par ziņojumu pēc būtības. Mana politiskā grupa ir ļoti apmierināta ar to, ka galvenais mērķis, kas paredz integrēt kā nepieciešamību, eh, tad, tad ņemt vērā klimata pārmaiņas, ir skaidri ierakstīts šajā ziņojumā ar domu, ka mums ir jāsamazina oglekļa izmeši un jādomā par citiem aspektiem. Un varbūt, kā turmākajās diskusijās, ņemot vērā komentārus par grozījumiem, mēs vēl varētu uzlabot šo dokumentu. No savas puses vēlos teikt, ka, manuprāt, jo īpaši svarīgi ir uzsvērt vienotas, eh, Eiropas eh, vienotas debesu tāps izveidošanu un arī jādomā par dzelzceļa transportu uzlabošanu. Un šī te krīze, kur mēs piedzīvojām pirms dažām dienām saistībā ar avio uh, satiksmi, lieliski uzsvēra to, cik ļoti liela loma ir avio satiksmē mūsu eh, dzīvē un cik ļoti ir nepieciešama koordinācija Eiropas līmenī. Un tad, kad tika meklēti vainīgie, tad pēc tam tika paziņots, ka Eiropa nav eh, pietiekami koordinējusi rīcību pēc eh, šī te Islands vulkāna mākoņa radītā radītās uh, transporta paralīzes, bet patiesībā uh, Eiropa nemaz nav kompetenti rīkoties šajā jomā. Uh, Un tāpēc, manuprāt, ir vietā atgādināt Eiropas vienotās debesis kā tādu elementu, kas ir pats par sevi saprotams un mums nepieciešams. Par svarīgākajiem punktiem jāsaka manai politiskajai grupai ir ļoti svarīgs šis te modālais transports. Un To vairāk ir uzsvēruši arī grozījumos, kur ir iesniegti, domājot arī par pilsētu transportu, jo īpaši. Un drošības nolūkā es vēlētos ierosināt runātājs jau pārtrauc, es nezinu, cik daudz manā rīcībā ir laika. Nu, tādā gadījumā Es nevaru runāt ātrāk, jo tad tūk netiks man līdz sakrunātāji. Bet noslēgumā vēlos teikt priekšsēdētāji, ka mums, protams, ir jāiestrādā visi eh, tehnoloģiskie aspekti, domājot par viedajām automašīnām, zaļajām automašīnām un, ja iespējams, tādām, kas būtu ražotas Eiropas eh, Savienībā. Un padoms priekšsēdētājs eh, bija nācis klajā ar attiecīgu priekšlikumu par to, ka mums būtu jāveicina Eiropas uh, automašīnu ražošana, tīru automašīnu ražošana Eiropā, un mums ir jādomā arī par sankciju ieviešanu pārobežu pārkāpumu gadījumā. Lai Eiropas sistēma kļūtu par realitāti. Nu, tāds būt, būtu mani sākotnējie komentāri. Man noteikti vēl būs kaut kas cits papildināms arī turpmākajā diskusijā gaitā. Paldies! Paldies, Liktenbergers kundze! Paldies referentam! Viņš ļoti uzmanīgi ir pievērsies darbam un uh, vēlas arī formulēt kopējos viedokļus. Pievērsīšos tiem būtiskajiem punktiem. Uh, kur man liekas, ka mums vajadzētu paraudzīties, lai mēs eh, nonāktu pie vienota viedokļa. Sajā, šajā intermodalitātes, jeb starpmodalitātes jomā es domāju, ka mūsu pienākums ir atsevišķos eh, satiksmes veidus, kurus vēlamies uh, satīklot. Uh, multimodālā transporta jomā. Mēs dažkārt runājam tā, ka nu, viens pilsonis mūs uh, nesaprot, mums vajadzētu uh, vienkārši tādu uzskaitījumu veikt visām transporta iespējām un pavisam skaidri pateikt, ka arī uh, pārvietoties kājām un arī braukt ar velosipēdu, tas mūsu skatījumā ir šī kompleksā transporta uh, ietvarā un ne tikai viss tas, kas pārvietojas uz riteņiem vai, vai uh, Um, uh, tiek, vai lidojumi, nu, kā lai saka, um, un peldas pūras tās nu nav mūsu šajā uh, plānā iekļautas. Tagad pavisam nopietni. Pilsētas, kurās dzīvo vairāk par simt tūkstošiem iedzīvotājiem. Attīstība ir ļoti interesanta un vajadzētu mm, to skatīt arī kā, teiksim, kā aicinājumu pievērsties šādām pilsētām. Uh, Es zinu, ka daudzām pilsētām ir tik, nu, tik liels lielums, bet ir daudzi vēl saka, nu jā, paraudzīsimies vēl pēc 10-15 gadiem, kā pilsētas attīstīsies, un tad padomāsim. Dažkārt ir, nu, burtiski tāds tā kā pātrinājuma faktors šajos plānos. Ja mēs varētu to jau kaut kā konstatēt, un ja mēs skaidri varētu paust uh, mūsu viedokli. Tagad runājot par pasākumiem, man liekas, ka mums nevajadzētu uh, vienkārši tikai uz šo līdz modalitāti, nu, tas arī ir kaut kāds tāds Eiropas veidojuma vārds, bet gan uh, teikt, ka mēs vēlamies uzlabot vai pārvietot uh, prioritātes un pavisam skaidri arī prioritātēs par to uh, runāt un apkopot prioritātes, tāda līdz modalitāte. Nu, skaisti varbūt skan bet, nu, kā jau es teicu, nedēļas nogalē man bija iespējas uh, tikties ar uh, vēlētājiem, pilsoņiem, un šī Eiro, val, Eiropas valoda ir, nu, kaut kas tāds, par kur daudz ir norūpējušies, jo mēs ļoti bieži mm, izmantojam tādus jēdzienus un vārdus, kas, nu, dalībvalstīs to nu, nemaz nesaprot, un varbūt, ka vajadzētu, nu, vienkārši skaidrāk uh, runāt, skaidrāk formulēt. Un šeit ir ne tikai formulējums, bet arī saturs nozīmīgs, un tā ir arī iespēja novērst nevajadzīgu satiksmi. Arī tas ir nozīmīgi, jo ir tāda piespiedu mobilitāte, burtiski tāda, kā es eh, runāšu tikai par iekšpilsētu atslogošanu, tikai, nu, teiksim, tādas, tāda, tāda tā kā loka pilsā, pilsētām, kur aizvien vairāk transports notiek. Un ja mēs runājam vienkārši par transportu kā tādu, tad manā skatījumā centrālais punkts ir ilgtspējības kritēriju skaidra noteikšana kas būtu atspoguļojams arī finansējumā, piemēram, finansējums uh, maksimāli 20 un vismaz 15% marķējums velospēdiem un kājām gājēceļiem attiecībā uz infrastruktūru. Tas ir jānosaka. Par mērķiem runājot, pilnīgi piekrītu tam, ka mums ir <clears throat> nepieciešams nospraust konkrētus mērķus, cik tālu iespējams, cik bieži vien iespējams jo uh, bez uh, tā, nu tas vienkārši tā izčāks, nekas nepaliek tāds, tāds konkrēts. 320. un 334. grozījums uh, par emisijas robežvērtībām. Man liekas, ka tie ir ļoti nozīmīgi. Un otrkārt, arī tirgus daļa, kas dubultojas ekoloģiskiem projektiem, ekoloģiski atbildīgiem transporta līdzekļiem, ir nozīmīgs. Man liekas, ka nozīmīgi runājot par fondu, tas, ka finansējumu nekādā gadījumā nedrīkst uh, pakļauties krīzes diktātam, jo tad mums būs milzīgs uh, uh, atpalikums, bet nu vismaz uh, palikt tas, kas pēdējo gadu laikā ir finansēts. Es domāju, ka daudzos punktos, uh, par kuriem mēs uh, diskutējam, ka mums uh, ir skaidra šī doma, ka Eiropas vidas aģentūra tās vidustermiņa pārskatā ir paziņojusi skaidrs, un es domāju, ka tam vajadzētu būt tā kā aicinājumam. Uh, emisiju samazinājumu mērķus nopietni uztvert. Es ceru, ka mēs nu, vienosimies par ļoti labu tekstu. Thank you, Mr. De Grand... Paldies, De Grandes Paskalods. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu sirsnīgi pateikties Groškungam referentam, nu, un to daru tiešām patiesi uh, gribot viņam pateikties, nevis tāpēc, ka tas tāds rituāls ir. Eh, man liekas, ka šis ir ļoti strikts eh, ziņojums, kas eh, uzstādu kādu godīgu diagnozu, un tas ir arī nepieciešams, lai noteiktu transporta baltās grāmatas vadlīnijas, un tas taču veidos nākamo gadu politiku šajā jomā. Matjo Grušs ļoti labi uh, izpauda šos te apsvērumus un uh, aprakstīja arī savu nostāju. Viņš ļoti skaidri norādīja uz to, kas tiešām ir svarīgs, uh, kas tika izdarīts, kas ir nepareizi izdarīts un kas būtu jāmaina. Es domāju, ka ir svarīgi, lai arī finansiālais uh, risinājums ir uh, labs, ir jārod uh, risinājumi starp dažādiem transporta veidiem un ir um, jābūt labam risinājumam gan lietotājiem, gan piedāvātājiem. Ir jābūt drošībai un skaidrai diagnozai. Nedrīkst um, būt vienkārši tā, ka uh, transporta veidi konkurē savā starpā, tiem ir jābūt savstarpēji papildinošiem. Tagad par efektivitātes kritērijiem. Uh, Jūs eh, teicāt, ka dzelzceļa satiksme un jūras satiksme nav tādi transporta veidi, eh, kas eh, automātiski ir zaļāki par autotransportu. Un jau tika teikts, ka ir jāizmanto dažādu transporta veidu kombināciju, lai efektīvi pārvadātu kravas. Uh, Tātad nedrīkst būt konkurence starp transporta veidiem, bet e, šeit ir jāizmanto e, dažādu transporta veidu e, kombinācija. Un to var apzīmēt ar vienu vārdu - simbioze. Tas mums ir nepieciešams, un tas te būtu arī jāizmanto. Ja mēs runājam par uh, dažādu transporta veidu savietojumību, tad mēs par to šeit arī runājam. Un Groša kungs konstatēja, ka ja Eiropas Savienība vēlas šeit izdarīt eh, ietekmi un veidot Eiropas līmeņa infrastruktūras tīklu, tad eh, tādējādi varētu arī uzlabot tagadējo infrastruktūru, tad ir vajadzīgs atbilstošais finansējums un tas būtu jāuzlabo, un tam var tikai piekrist. Gribētu iesniegt eh, piecus grozījumus. To gribu jau tagad pieteikt, un ar šiem grozījumiem uh, Es, protams, negaidu, ka tie vārds vārdā tiks pārņemti, bet es eh, arī gribētu aicināt eh, kolēģi referenti nenobīties no grozījumiem. Bieži vien mēs eh, lietojam tos pašus kritērijus, bet gal galā ir jārod kompromiss un vienprātība, jo mūsu mērķi taču ir lielā mērā vien un tie paši. Groškungs noteikti strādās arī ar uh, um, ēnu referentiem, un es uh, ceru, ka viņš arī turpmāk strādās tikpat uh, struktūrēt, lai mēs varētu visi atbalstīt šo projektu, jo tas ir svarīgs pamats jaunajā Baltijā grāmatai. Šeit negribētu vairāk iedziļināties, gribētu pieskarties tikai dažām lietām neviens eh, transporta veids nedrīkstētu tikt izstumts. Tas nozīmē, ka ir efektīvi jāsavieno dažādi transporta veidi. Mēs nedrīkstam vienkārši teikt, ka tagad visus no autoceļiem vajadzētu pārlikt uz jūras transportu. Pirms mēs rodam uh, aizstājēju veidu eh, autoceļu satiksmē, mums nevajadzētu sodīt šo transportu nozari. Uh, Un, ja mēs, piemēram, ieviesām šos te digitālos tahometrus, eh, tad um, tādējādi mēs varam arī padarīt eh, elastīgāku eh, darbinieku dzīvi, tad darbinieki var labāk savienot privāto un profesionālo dzīvi. Vēl ir vajadzīgs ilgspējīgs investīciju plāns un ir jābūt pasākumiem, lai arī tehniski varētu savienot dažādus transporta veidus. Uh, un īstenot multimodālo transportu. Un arī jūras satiksmē mums ir jāizdara savu mājas darbu, jāizpilda tie, ko esam noteikuši, un ir jāliberalizē, jāliberalizē ostas, un ir jāpalielina finansējums. Es šeit galvenokārt domāju par to, ka problēmas, kas rodas uz robežām, ir jāatrisina. Uh, Un tāpēc šie te trūkumi attiecībā uz finansējumu būtu jānovērš. Priekšsādātāja kungs, mēs konstatējām, ka šī vulkāna mākoņa rezultātā mēs esam bezspēcīgi, un tagad mēs varam domāt par to, kā risināt šāds jautājums. Noteikti no tā ir jāmācās, jāgūst kaut kāda pieredze no šīm pagātnes kļūdām. Paldies, priekšsādātāji. Ajāls Enders kundze, Sí, gracias, presidente. Sí, yo... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties Groškungam par šo te intelektuālo vingrinājumu, kuru viņš mums piedāvā sagatavojot savu priekšlikumu, kas noteikti izraisīs daudzu reakciju. Jūs redzat to jau kaut vai paraugoties uz grozījumu skaitu. Tātad paldies Groša kungam. Es vēlētos uzdot jautājumu, kas uh, iet varbūt nedaudz tālāk, un tas attiecas uz finansējumu. Jūs pieminējāt fondus transportam, kas būtu tīklu fonds. Tātad jūs nākat klajā šādu ideju, Un šis fonds tiktu papildināts ar reģionāla fonda līdzekļiem, bet es īsti nesaprotu līdz galam, kāda būtu jūsu doma, jo šobrīd jau kohēzijas fonda līdzekļi tiek veltīti šai, eh, šai jomai, tāpat arī uh, eh, ERAF eh, fonda līdzekļi tiek piešķirti infrastruktūrām. bet, eh, piemēram, manā valstī šo līdzekļu pieejamība tomēr ir diezgan ierobežota. Tāpēc mans jautājums būtu sekojošs. Vai mums nebūtu jārīkojas līdzīgi kā uh, iepriekšējā mandāta laikā, kad mēs uh, finanšu ietvarā paredzējām, atradām iespēju izmantot papildus līdzekļus. Tātad mēs gluži vienkārši varētu uh, pārstruktūrēt līdzekļu pārdalu un varbūt mēs varētu iegūt šādā veidā līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta. Tā mēs esam, esam vismaz esam rīkojušies eh, iepriekšējā finanšu ietvaru ietvaros. Es tomēr vēlētos, lai mēs iet tālāk un lai mūsu risinājums būtu um, radošāks, lai mēs varētu nākt klajā ar priešlikumiem, Redzēsim, kā tas būs, protams, nākamo tīklu gadījumā, bet mums jau šobrīd ir jāpārliecina gan padomi, gan pilsoņi. Mums ir jāpārliecina viņi par to, ka ir nepieciešama šī palīdzība un ir nepieciešama līdzekļi, un ka mēs nevaram tikai un vienīgi izmantot reģionālo fondu līdzekļus, kas jau šobrīd tiek veltīti infrastruktūrām. Un, diemžēl, šie līdzekļi nav neierobežoti. Tāpēc Es vēlētos, lai jūs īstenot ne tikai kolēģis prasīto, bet lai jūsu pieeja būtu radošāka. Un ar šī te zelta likuma palīdzību, jeb golden rule palīdzību, mēs varētu arī mobilizēt eh, stabilitātes pakta līdzekļus. Paldies! Paldies, un tagad vārds Elka Draujikungam. Uh, eh, dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribu pateikties par paveikto darbu Grošu kungam, un tāpat arī domāju, ka daudz darbos jāiegulda, kamēr tiks sastādīts balsojums saraksts idejas, kas ir izteikts, ir ļoti daudz un interesants, bet atgādināšu to, kāda, kāda ir šī doma par šo ziņojumu. Tiek domāts tāds spēcīgs signāls komisijai attiecībā par mūsu vēlmēm, kādām būtu jābūt Baltijā grāmatā. To vajadzētu atcerēties. Es pats domāju, ka nu, ir uh, nepieciešama atšķirība starp kravu pārvadājumiem un, pils, un um, iedzīvotāju, teiksim, personu pārvadājumiem. Personam domāto transportu. Es domāju, ka vajadzētu vairāk uzmanības pieņemt uh, pilsētu mobilitātei. Šeit problēmas arī ir īpašas, tādēļ ir jāstiprina sabiedriskais transports, ir jāatrod tādi multimodāli transporta veidi, un, protams, ka jāveicina ir velosatiksme. Tāpat uh, runājot par Eiropas uh, transporta tīkliem, Tam jāpievērš liela uzmanība, lai cilvēki vienkāršāk un arī ilgtspējīgāk varētu ceļot Eiropā. Esam arī par šo multimodālo transportu savietojamību. Jāizskata dažādi šī transporta aspekti. Īpaši uzmanība jāpievērš uh, ilgtspējībai, un to ir iespējams uh, tikai tad, ja ir daudz un dažādi mm, veidi ietverti un saskaņot ir nepieciešams inteliģents satiksmes siteiksmes, ir nepieciešams arī investīcijas infrastruktūrā, kā arī uh, dažādi veicināšanas veidi, arī, piemēram, ar dažādu izmaksu uh, aprēķiniem. Runājot par savietojumību starp dažādiem transportiem un uh, šiem multimodālajiem diskusiju veidiem, es, piemēram, domāju par dzelzceļu transportu. Tad, ja mēs par to varētu vienoties, tad mums tas ir jāsasaist ar finansējumu jautājumu. Galu galā tas taču ir eh, izšķirošais, lai mēs vispār varētu sasniegt eh, veiksmīgi mūsu politikas mērķus. Ir arī citi svarīgi jautājumi, kā piemēram drošība, sociālā kohēzija, teritoriālā kohēzija, eh, sociālais dialogs, pasažieru tiesības. Un es domāju, ka mums ir jāpanāk vienošanās arī par to, ka mēs um, mums ir eh, jārod tādi praktiski taustāmi risinājumi, kam ir noteikts arī konkrēts izmaksas. Un es domāju, ka mums vajadzētu aicināt komisiju izmantot šo balto grāmatu, lai nāk klajā ļoti praktiskiem pasākumiem, kā sasniegt šos mērķus un uh, laika grafiku. Arī vajadzētu šādu laika grafiku, lai noteikti, kad šie dažādie pasākumi ir jāievieš. Uh, Pēdējā Baltijā grāmatā mums bija um, gan ļoti jauks teksts, ļoti daudz sološs teksts, bet uh, pēc desmit gadiem šis te izvērtējums uh, nonāca pie secinājuma, ka daudzi no mērķiem vienkārši netika sasniegti. Tāpēc mums ir jāatrod veids, kā palielināt spiedienu, un viena iespēja būtu um, pieņemt konkrētu kalendāru. Līdz ar to es arī pateicu to, ko es gribēju sacīt, un es domāju, ka mēs visi ar nepacietību gaidām jaunos kompromisu priekšlikumus, cerams, ka to saņemsim turpmāko nedēļu laikā, bet man jāsaka, ka ņemot vērā to, ko kolēģi līdz šim ir teikuši, man ir diezgan labs uh, sajūta, ka mēs varēsim sasniegt uh, kompromisu. Maisners kundz, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es eh, gribētu pieminēt četrus punktus. Pirmkārt, Daudzkārt tika teikts, ka 376 grozījumi ir iesniegti, tad varētu domāt, ka daudz kas nav pateikts un kaut kas ir nepareizi šajā ziņojumā, bet uh, nav ne tas, ne tas. Tas ir ļoti labi, labs ziņojums, kas dod uh, daudz ierosmes uh, satiksmes mm, transporta nākotnē. Uh, tātad to es gribēju pateikt, lai varētu visiem būt skaidrs, ka šis ziņojums tomēr ir labs. Tātad eh, ziņojumā arī ir ierobežots garums, eh, un tāpēc varbūt arī daudz kas ir papildināms ar grozījumiem. Un daudzi grozījumi arī norāda uz to, cik svarīgs ir šis temats, um, un tad, tad, tas norāda, ka ir tik daudz grozījumu, ka tas, tas ir svarīgs temats, un daudz, kas jau Eiropā ir sasniegts, un eh, to vajadzētu saglabāt nākotnē. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, efektīvs multimodālais transports. Uh, Eh, varbūt, ka Lichtenbergers kundze teiks, ka tas ir tāds eh, eiro vārds kārtējais, bet eh, tas taču satur visu, ko mēs vēlamies, lai tas būtu rentabls, vidē draudzīgs, drošs un sociālā dimensija būtu ievērota, un tāpēc man tīri labi patīk šis termins. Un vēl gribētu uzsvērt, kas man vēl patīk šajā jomā. Uh, Uh, referents ir teicis, ka visi transporta veidi ir svarīgi un tie mums visi ir vajadzīgi, un to mēs manījām šī te vulkāna krīzes rezultātā. Mēs taču redzam, ka kaut kad uh, varbūt var aizstāt daļēji vismaz aviosatiksmi ar uh, ātrvilcieniem un tā tālāk. Tātad mēs pamanījām, ka um, uh, tātad trūka rezerves daļas, kas uh, bija jāpārvadā, Un tāpēc mums ir vajadzīgs vairāk, vajadzīgs vairāk multimodālo platformu, lai būtu iespēja pārvietot kravu no viena transporta veidu uz citu. Tātad uh, varbūt, ka mēs tāpēc nevaram pietiekam daudz kravu pārvadāt pa dzelzceļu vai pa ūdeni, tāpēc, ka nav vienkārši šīs prākorāšanas iespējas no autoceļu transporta. Un šis te uh, transporta veidu saviedojums un papildinājumu mūsu politiskā grupa teica, ka tur uh, vajadzētu vairāk domāt par to, ka jādod iespējas pārvietot kravas arī pa, ar kuģiem un arī iekšzemes autoceļu, es atvainojos, ūdens ceļu sistēmā. Un, um, Jādomā arī par uh, riteņiem, par velospēdiem tātad un arī par elektroniskiem riteņiem. Tie ir uh, papildinoši aspekti, kas uh, mums noteikti ir jāņem vērā nākotnes transporta jomā. Uh, Treškārt, finansējums. Finansējuma fonds tika pieminēts, to jau Sīms Kallas eh, minēja savā uzklausīšanā, runājot par to, ka transports ir jātīst un ka tam ir vajadzīgs finansējums. Un šis ir jautājums, kurā es tiešām ceru, ka šeit ir iespējas kaut ko atrast. Eh, es šaubos, ka tas izdosies, transporta sektoram ir vajadzīgs vairāk naudas, nezinām vēl no kurienes to ņemsim, bet ir jārod uh, radošu risinājumu. Un ceturtais punkts, ko gribētu pieminēt un kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs transporta nākotnē, tas ir iekšējā tirgus pabeigšana transporta jomā. Arī šeit mēs varam teikt, kāda jēga no lielisks nacionālās dzelzceļa satiksmes, ja pie robežas ir jāmaina lokomotīve vai ja nevar turpināt ceļu ar šo pašu dzelzceļu vai vilcienu un, piemēram, ja nevar nopirkt kopīgās biļetes, uh, Tātad um, mums ir jāsasniedz patiešām labs transporta tirgus Eiropā. Un šeit ziņojums norāda uzlabošanas iespējas. Es domāju, tas ir ļoti labs uh, dokuments, kur ir sastādījis referents, un par to viņam paldies. Thank you, Mr. Kančian. Paldies, Kančian kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Uh, Piekrītu, Groškungs tik tiešām ir paveicis lielisku darbu. Un kas ir ļoti svarīgi? Viņš ir sagatavojis lielisku pamatu turpmākajām diskusijām. Mēs runājam par balto grāmatu, par uh, Eiropas orientācijām un tā tālāk un tā joprojām. Tātad vairāk aspekti, kurus mēs šodien pieminam, Un man rodas iespējas, ka, nu, kā to varētu pateikt, ka gal galā runa ir par vienu vienīgu jautājumu. Mēs runājam par vienu geogrāfisko teritoriju, un viss, ko mēs te pieminam, tik tiešām ir vietā, bet, manuprāt, tas, kā mums pietrūkst, ir pārdoms, kas mums ļautu iet vienā virzienā. Tātad, manuprāt, šīs diskusijas, tas viss, protams, ir lieliski, bet mums ir nepieciešama sarkanā līnija, kurai mēs varētu sekot. Te mēs tātad izējām no dažādiem jautājumiem, cerot, ka mums izdosies apkopot šīs dažādās intereses un dažādos jautājumus, bet es vēlētos aicināt uz to, ka viss tas, par ko mēs šodien esam diskutējuši, konkurētspējīga preču pārvadājumu transporta jomā, lai tas viss tiktu ierakstīts plašākā loģikā, plašākā pieejā. Mēs visi runājam par šo te daudzmodālo transportu, mēs visi sap saprotam, kas ar to tiek domāts, tas nav liek jāskaidro, bet mums ir jācenšas eh, reāli savienot ostas ar ceļu transportu un tā tālāk un tā joprojām. Arī šie te pieminētie riteņi. Tas viss ir ļoti svarīgi, bet mums ir jācenšas uh, savietot dažādos transporta veidus. Runājot par pasažieriem, Es īsti nesaprotu, kā mēs to visu savietosim un kā mēs to visu kopīgi izstrādāsim. Tālāk, kas attiecas uz finansiāliem aspektiem, tad es ar prieku uzklausīju to, ka mums ir jālem par finanšu līdzekļiem. Mums ir šis priekšlikums, Margarita. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam izmantot budžeta līdzekļus. Tātad līdzekļi nāk no budžeta, bet mums ir jādomā par to, kā mēs varētu izmantot budžeta līdzekļus, īstenojot pienākums un izmantojot fondus, kas ir mūsu rīcībā Eiropas Savienībā. Tātad, man, manuprāt, šie ir svarīgākie punkti. Tika pieminēta elektriskā automašīna, hibrīda automašīnas. Tas viss, protams, ir svarīgi ilgspējīgi transporta ietvaros, un par to mēs noteikti runāsim vēl vairāk. Bet mums ir jādomā par šiem jautājumiem arī šī ziņojuma ietvaros. Es esmu iesniedzis attiecīgs grozījums, un es ceru, ka šie grozījumi būs pieņemami. Es, savlaik, es sagatavoju atzinumu ītri komitejā, runāju par atsevišķiem punktiem, jo īpaši par uh, viedajiem transporta veidiem. Un tas viss, protams, arī būtu jāiestrādā. Paldies! Un tagad Rikai kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Teikšu paldies uh, Grošu kungam par šo izpausto. Uh, interesi un uzstāšos nu pilnīgi citā izpratnē nekā tie, kas runāja līdz šim. Jo visi mēģina uh, padziļināt un uh, bagātināt šo ziņojumu. Protams, ka piekrītot uh, pārdomas daudzveidību un kapacitāti, raugoties uz uh, problēmu kopumu, es gribu izteikt nu citu veidu piezīmi. Man liekas, ka šis ziņojums tai būtu jābūt iespējai aizvietot, uh, nu, praktiski mūsu padarīto līdz šim. Ja es esmu labi redzējis, es esmu jauns deputāts, man liekas, ka transports, uh, nu, kā lai saka, uh, kļūst vājāks gan šeit uzmanības ziņā, gan arī citās institūcijās. Mēs redzam šo Eiropas komisijas pārstruktūrēšanos. Uh, Mēs eh, redzam, mm, ka šī komisija, teiksim, sadala arī mm, atbildības, ir arī, mēs zaudējam arī dažādas eh, tēmas, kā mans eh, mm, draugs tikko ir par to runājis. Un pirmā lieta, uh, kurai jāpievērš uzmanība, ir nepieciešams, lai ziņojums par nākotni ļoti skaidri tādu vēstējumu domu, ka ne, nepietiek vien paskaidrot, ka, tas, ka transports ir ļoti nozīmīgs, ka tā ir mobilitāte un politisks sižets, bet tas ir ļoti nopietnīgs, tāpēc, ka ekonomika 10% un tā tālāk arī iespēja virzīties uz priekšu tehnoloģiski. Uh, un uh, citā veidā Eiropā, bet arī nozīmīgs, jo tas ir piesārņotājs un 27% piesārņojumu nāk no šī sektora. Ļoti nozīmīgs šis sektors ir, bet nu, uh, ar, arī aizvien uh, mazāk uh, padāms. Un piezīme ir tāda, ka ziņojumā, kurā mēs runājam par transportu nākotni, pretēji tam, kas uh, līdz šim ir šajā jomā noticis, uh, referents un visi tie, kas izteicās šodien, runāja par finansēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs neesam politiskā zoņā, ziņā atbildīgi par šo jomu, tad uh, tā iespēja, kāda mums būtu rīt uh, par budžetu un finansēm runājot, uh, tā varētu būt arī nopietna problēma. Nu, kā to pārvērt ekonomiski mums nav, ja mums nav finanšu. Uh, iespēju tad norunāt nu, par mūsu institūcijas ieteikumu. Gribu teikt, ka šis ziņojums ir arī ļoti nozīmīgs citā jomā. Viss tas, ko jūs teicāt, viss tas ir pareizi, un tam vajadzētu būt mūsu ekonomiskā, politiskā izpratnē tas, lai labāk visu izsvērt un uh, savietot. Tik alkonce. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt Groškungu ar lieliski sagatavoto ziņojumu. Es vēlētos izteikt dažus komentārus pavisam īsti. Vispirms, protams, mums ir jāpatur prātā jautājums par finanšu resursiem, un es priecājos, ka kolēģi pieminēja šo jautājumu. Transporta nozarei ir jābūt augstākai prioritātei Eiropas eh, prioritāšu sarakstā, un tāpēc mums ir nepieciešama arī finanšu resursi, lai īstenot šo mērķi. Tālāk pat, ja šī te vulkānisko pelnu mākoņa ietekme bija samērā neliela no ekonomiskā viedokļa, tad tā ietekme uz Eiropas pilsoņiem bija diezgan ievērojama un, protams, arī uz uh, kravu transportu. 66% pasažieru, kur bija spiesti nogaidīt lidostās, patiesībā pārvietojās Eiropas Savienības ietvaros, un tieši šī iemesla dēļ daudzmodāls transports ir ļoti svarīgs, jo šie 66% pasažieru būtu varējuši pārvietoties e, citādi, piemēram, izmantojot ātrgaitas vilcienu satiksmi, ja mums būtu šāds savienojums e, starp visām Eiropas Savienības galvaspilsētām. Runājot par daudzmedālu transportu, mums ir jādomā arī par labākiem savienojumiem ar jūras un upju transportu. Jūras transportam mums ir stratēģija Eiropas Savienības līmenī, stratēģija, kas sniedz līdz pat 2018. gadam. Diemžēl mums nav šādas eh, stratēģijas upju eh, transportā. Un būtu interesanti paraudzīties kopā ar komisiju, kāds varētu būt galvenais pīlārs, uz kā mēs varētu balstīt šādu stratēģiju Eiropas Savienības līmenī. Uh, Tāpat es vēlētos atsaukties uz zaļāku transportu. Īpaši tādu transportu, kas palīdzētu veicināt pilsētu mobilitāti, mobilitāti pilsēt, pilsētās, uh, tā piemēram, uh, divriteņas. Domāju, ka mums būtu jādomā, varbūt mums ir nepieciešama arī Eiropas Savienības līmeņa stratēģija uh, divriteņu jomā. Un te es domāju ne tikai pilsētu transportu, bet arī cita veida transportu, jo mūs interesē kultūras turisms un, piemēram, pārvietojoties ar divritēni Spānijā, ja jūs atstājat savu automašīnu stāvvietā, jūs varat izdomāt riteņus par brīvu, lai dotos apskatīt uh, kultūras objektus, un tāpat jūsu rīcībā bez maksas tiek piedāvātas kartes. Mēs pie šiem jautājumiem varētu noteikti strādāt vairāk. Vēl viens jautājums, kam vēlos pieskarties, ir pilsētu mobilitāte. Te mums būtu nepieciešama integrēta pieeja Mums būtu jāiesaist gan pilsētu plānotāji, gan arhitekti, lai transports būtu integrēts pilsētu attīstības politikā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Darāns kundzei. Paldies, priekšsētā kungs, pavisam īsi. Es gribu uh, uz Rigai kunga priekšlikumu atsaukties. Uh, man liekas, ka viņam ir taisnība sakot, ka šim ziņojumam jābūt instrumentam, kas būtu tāds ļoti spēcīgs. Uh, Groškungam paldies. Mēs, protams, mēģinām visi atrast kompromisu detaļās, bet nu jādara šis darbs, lai tas būtu uh, nu, uh, ekvivalents 2020 uh, stratēģija ekonomikā un baltā grāmata, kas bija ļoti strukturēta, tai vajadzētu būt nu, tādai tā kā tādai gara ap, apkopošanai, un tam ir jābūt nu, tādam virzienu noteicējumam, ja mēs runājam par uh, klimatu un transportu pakotni, tad ir nepieciešams, lai transports arī iekļautos un dotu savu pienesumu. Un šajā izpratnē es domāju, ka mūsu grozījumi dos uh, tādu statūtu šim ziņojumam, ka tas būtu vairāk nekā pašinstīvu ziņojums un domāts komisijai, bet ka tas varētu būt sākums tādai stratēģijai, kas ir ne tikai tehniska, bet ir tāda politiska Un citas lietas, protams, varētu būt iekļauts. Nē, nu, protams, ka ir iespējams, ka arī būs uh, uh, citas, teiksim, problēmas, bet nu, tā varētu būt tāda ļoti noteikta svira. Komisijas vārdā Zizējas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija prieku konstatēja, ka ir iesniegts 376 grozījumi šim ziņojumam un tas parāda to, cik liela interese ir par šo lietu un cik nozīmīgs ir šis jautājums. Un šis ziņojums noteikti atbalsta arī komisijas priekšlikums attiecībā uz stratēģiju 2020. Šī te eh, lielāka mobilitāte noteikti mums palīdzēs eh, panākt lielāku kapacitāti un Es priecājos, ka efektīva daudzmodelitāte tika uzsvērta vairāk kārt šodien. Jaudas ierobežojumi noteikti arvien biežāk ierob... ietekmēs situāciju Eiropas Savienībā, un mums noteikti ir jādomā par to, kā mēs varētu uzlabot citā... situāciju pilsētās. Mums ir jācenšas veicināt arī to, ka uh, transports ir ilgspējīgāks arī drošības un vidas aizsardzības ziņā. Tāpēc arī ir eh, sagatavot šī baltā grāmata. Un tas viss nozīmē arī, protams, ka mums ir jāatver tirgus, kā to arī pieminēja iepriekšējā runātāja. Mēs piefiksējām vairākus punktus, kuros komisijas domas ir tādas pašas kā jūsu domas, tā piemēram pilsētu mobilitātes plāni, tehnoloģiskās attīstības rezultātu ņemšana vērā. Uh, arī šī te vulkāna ietekme, un te jāsaka, ka drošība arī ir viens no svarīgiem aspektiem komisijas prāta. Es priecājos par to, ka referents nenāk klajā ar priekšlikumu, ka ir nepieciešama jauna iestāde. Uh, Tālāk, kas attiecas uz sarežģītākiem jautājumiem, kā piemēram transporta infrastruktūra finansēšana, jūs visi piekritīsiet, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes eh, situācijā ir grūti risināt šos jautājumus, tāpēc es komisijas vārdā varu teikt, ka mūsu mērķis nav mainījies. Un komisija uzstās uz to, ka ir nepieciešams finansēt uh, šos projektus, kā jau to pieminēja arī eh, vice priekšsēdētājs, bet mēs arī atzīstam to, ka tas viss ir saistīts ar zināmām grūtībām un dažām dalībvalstīm ļoti svarīga ir kohēzija un mēs noteikti varam apņemties eh, izmantot visus esošos eh, finanšu instrumentus, iekļaujot tos visaptverošā ietvarā. Tālāk runājot par mērķiem, būtu jāatgādina, ka jau šobrīd ir saistoši mērķi, tā piemēram 10% atjaunoma enerģija, tāpat arī CO2 eh, mērķi automašīnām. Mērķi mums palīdz noteikt savus virzienus un izvērtēt uh, sasniegto, bet tiem nevajadzētu būt pamatā nosakot politiku, kā jau referents arī piekrita. Noslēgumā vēlētos teikt, ka komisija piefiksēja milzīgo interesi un šis te priekšlikums noteikti jāiestrādā baltajā grāmatā. Un šobrīd var teikt, ka mēs pienācīgi iepazīsimies ar ziņojumu un visiem 376 grozījumiem un ņemsim vērā visus jūsu priekšlikumus. Lielas paldies! Liels paldies, Jēgers kundze. Un tagad vārds Groškungam. Paldies par uh, visiem komentāriem. Es domāju, ka no šīm diskusijām izriet pirmkārt tas, ka tiešām bija labi, ka mēs uh, paredzējām laiku diskutēt ar kolēģiem un komisiju, lai zināms lietas var nobriest. Transports, uh, manuprāt, ir nākotne, un ko teica Dominika Rikē, uh, Tā ir taisnība. Šim uh, ziņojumam ir jā, uh, jāliek pareizais uzsvars uz uh, transportu, bet uh, mēs jau zinām, ka tie temati, kas uh, šeit tiek apspriesti, ir arī jāsaglabā mūsu kompetencēs. Nedomāju, ka mēs kā um, komiteju esam zaudējuši, bet eh, komisija eh, ir nedaudz zaudējusi, jo transports vairs nav tik eh, vienots komisijā, un mūsu uzdevums ir šo vienotību atjaunot. Kas attiec uz naudu, tad mums arī ir skaidri jāsaka, ka transports un mobilitāte varbūt ir vēl no tām jomām, kas nākotnē dalību valstīm var nest peļņu. Tātad, nu, līdzekļus vai no lietošanas vai nodevu. Uh, veidā, un tad ir, manuprāt, vairāk kā piemēroti, ja šajā komitejā mēs domājam par to, kā to organizēt, respektējot, protams, subsidiaritāti un tā tālāk. Um, subsidiaritāte parasti tiek um, izmantot, ja pirmkārt nevar rast risinājumu, un otrkārt, ja valsts satrauc, tad to izmanto. Bet es domāju, mums par to ir jārunā, un ja. Uh, mēs meklējam jaunus līdzekļus, tad e, transporta nozarē ir iespēja rast jaunus līdzekļus. Mums nekas no jauna jau jāizdomā. Ir nodevas, e, izmaksu internalizācija ir interesants variants, un es arī saprotu, ka katrā valstī finansu ministrs. E, Eh, teiks, nē, tie tur Eiropā neteiks, kas ir mūsu naudīgs, bet ja mēs eh, nākotnē šos te līdzekļus, ko tādējādi iegūsim, izmantosim, lai um, tos padarītu par nosacījumu, lai saņemtu Eiropas līdzekļus, tad tas, man liekas, varētu darboties. Jā, ir tā, ka mēs eh, neizdomāsim jaunu nodokli, mums jau ir pietiekami nu, instrumenti, uh, bet uh, es domāju, ka ir daudz skaidrāk jāsaka, ka pārobežu iniciatīvas eh, var uh, skart arī infrastruktūru. Ja es raugos uz uh, personīgo pieredzi pagājušos gados, šie te līdzekļi, lai izmantotu robežas pārvarēšanai. Tātad uh, ko kohēzijas fondos ir paredzēta līdzekļa infrastruktūrai un uh, tika minēts Margaritas programma, tur ir, tur ir paredzēti līdzekļi, kas uh, pēc kas ir jāizmanto, lai nākotnē būtu starta kapitāla zināmiem projektiem, jo mēs zinām, ka uh, Eiropas investīcijas banka var dot garantijas, un mēs nevaram ņemt parāds, un tāpēc ir vajadzīgi fondi, un šis fonds Margarita var uh, sākotnējā posmā, būvniecības posmā, uh, dot līdzekļus, veidojot infrastruktūru. Un tādējādi var piesaistīt arī privāto uh, kapitālu. Mēs varam gari un plaši runāt par privātajām un publiskajām partnerībām, bet uh, nosacījums ir vienkārši. Ja mēs privātajiem partneriem ne, nepiedāvājam kaut ko vismaz minimāli rentablu, tad nekas nenotiks. Kas attiec uz citiem jautājumiem, negribētu tam detalizēt pieskarties. Uh, efektīvais multimodālais transports. Um, es negribu šeit radīt jaunu dogmu, bet uh, mums uh, būs jāpāriet uz uh, transporta veidu maiņas efektīvu veidošanu. Tad mums ir vajadzīgi visi transporta veidi, tiem ir jātīstās pēc zināmiem kritērijiem, un šī savstarpējā papildināmība ir būtiska transporta veidu vidū. Es domāju, ka es daudz varēšu ņemt vērā, un man prieks bija dzirdēt komisijas pēdējo teikumu proti, ka komisija ņems vērā visus mūsu priekšlikumus, un uh, tad es uh, cer, uh, ar interesi gaidu turpmāko darbību, un neesam šīs nedēļas strādājuši vie, vai, veltīgi. Paldies, Groša kungs! Pirmais jūnijas ir balsošana komitejā. Un plenārsēdē cerams jūlija plenārsesijā par to varēsim balsot. Un līdz ar to, dāmas un kungi, esam izskatījuši šodienas darba kārtību. Gribu atgādināt, ka rīt 9 no rīta sāksim ar balsošanu. Un lūdzu paņemiet līdzi savas balsošanas kartes. Ļoti labi. Un tad tiksimies visi rīt. Un līdz ar to šodien sēdi ir noslēgta.